Buenas tardes. Esiet sveicināti. Mēs sākam mūsu šodienas sanāksmi. Es to vadīšu spāņu valodā. Iesākumā mēs apstiprināsim darba kārtību, ja bildumu nav. Un iepri... 11. aprīļa un 3. māja sanāksmes protokols. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības pirmā punkta, kas ir. Zi komisijas 2016. gada ziņojums par Turciju. Mēs otro reizi jau skatīsim šo ziņojumu. Turcija piedzīvo ļoti problemātisko periodu, ko vēl akcentuēja pagājušā gada jūlija valsts aptvērsuma mēģinājums. Tāpat arī e, Venēcijas komisijas paustās bāžas par stāvokli Turcijā. Eh, Eiropas komisija ir uzsākusi eh, uzraudzīšanas procesu iestājas sarunām. Pagājušā mēnesī parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajānī kopīgi ar Žarklodu Junkeru un Eiropadoms priekšsēdētāju tikās ar Erdoganu. Tiek uzskatīts, ka apfed komitejas ziņojums būtu noderīgs devums attiecībās starp Turciju un Eiropas Savienību. Tāpat atgādina, ka komisijas delegā, komitejas delegācija kopā ar eh, citiem deputātiem plāno braucienu uz Turciju. Un balsojums par ziņojumu ir iecerēts rīt pulksten deviņos, bet tagad bez kavēšanās došu vārdu referentē Katītīni. Paldies priekšsādātājiem. Nu, uh, izmantošu šo iespēju vispirms, lai pateiktos visiem ainu referentiem, sekretariātam. grupu darbiniekiem un uh, visiem pārējiem, kas uh, pavadīja mm, savu laiku, ieguldīja savu laiku šajā ziņojumā. Mēs visi zinām, ka šeit palātām, aplūkojot individuālās grupas, mums ir ļoti dažādi viedokļi par Turciju, bet uh, man prieks un lepnums, ka uh, mēs neļaujam sevi sadalīt, uh, kā padomē tas bieži notiek, uh, un mēs tomēr um, esam spējīgi nākt klājā ar spēcīgu paziņojumu. Un mums tagad ir šis ziņojums par Turciju, un es lepojos ar to, ka visas galvenās grupas var atbalstīt līniju, ko esam pauduši 25 kompromisos, 370 grozījumi tika iesniegti par šo uh, ziņojumu, tā kā darbs. Uh, bija pamatīgs, bet mūsu līnija ir skaidra un tā ir uh, viennozīmīga. Uh, konstitucionālo grozējumu referendums vienkārši neatbalst Kopenhāgenas kritērijiem. Līdz ar to parlaments aicina dalībvalstis un komisiju, ja, ja konstitucionālo uh, pakotni īstenos, mums uh, tiešām jāaptura iestāšanās sarunas ar Turciju. Esam viena no trim iestādēm, kurai šobrīd ir skaidra nostāja un viedoklis par to, kas jādara attiecībās ar Turciju. Ja mēs nedarīsim neko vai paudīsim eh, personīgo viedokli, nu, tas nepalīdzēs pavirzēt lietas uz priekšu. Tā kā man liels prieks, eh, ka novembrī 37 eh, deputātu mm, atbalstu Mēs jau toreiz nobalsojām par sarunu iesaldēšanu, un tagad mēs atkal apliecinām mūsu nostāju arī tiekoties Eiropas Savienības līderiem. Daudz diskusiju notika par situāciju Turcijā, es to visu neatkārtošu. Visi varam vienoties par vērtējumu, ka lietas neuzlabojas. Uh, Eh, ANO tiesnesis eh, Turcijā. Mm, viņam tika piespriests eh, cietumsots septiņiem gadiem. Opozīcijas partijas IHP pārstāvji tiek apcietināti un mm, atrodas cietumā, cietumsots, piecu gadu cietumsots viņiem drauda cilvēki, kas pieprasa taisnību, tiek vienkārši apturēti un, un, un viņam netiek nodrošināts eh, taisnīgs process eh, Turcijā, tā kā mēs tā cīnāmies par demokrātiju un parlaments, parlamentam ir šādas vērtības un tas par tām iestājas. Un tiešām lepnums eh, par to, ka nu, jau trešo gadu pēc kārtas mēs esam bijuši konsekventi pie šī dosie, visi referenti lieliski pastrādājuši, paldies un ceru, ka rīt mums būs arī pā, absolūts vairākums. Tagad došu vārdu ēnu referentiem vispirms deputātiem Mēnēs skolu. Um, uh, paldies. Es uh, runāšu Zomeres kundzes vārdā, kurai liels prieks par sadarbību ar um, referenti. Pagājušā gada mūsu rezolūcijā bija lieli panākumi. Mm, kopš tā brīža uh, Protams, eh, situācija nav uzlabojusies, notika apvērsuma mēģinājums un šī konstitucionālā reforma. Eh, neskatoties uz eh, konsensu par situāciju Turcijā, mums bija četru sarunu kārtas, lai runātu par kompromisiem, par nopietniem pasākumiem, drastiskiem, rep, drastiskām represijām pēc apvērsuma, par Kopenhāgenas kritēriju neievērošanu, par um, vārda brīvības, reliģiskās brīvības apspiešanu un cilvēktiesību neievērošanu. Mēs pieprasam iestāšanās sarunu apturēšanu, ja konstitucionālo reformu ieviesīs negrozīti, jo šobrīd tā neatbilst Kopenhāgenas kritērijiem. Tā vairākas komisijas ir apliecinājušas. Mums jārunā vienā balsī, tas ir svarīgi, jānosoda prezidenta. Mm, diktātora ambīcijas, un tad IPA fondi, kas, kur izmantošana arī ir jāaptur pēc iespējas ātrāk. Neviens nesaprot, kāpēc mēs turpinām maksāt Turcijai, bet pirms eh, tam ir jāaptur sarunas. Līdz ar to vēlamies eh, praktiski vienlaikus apturēt gan sarunas, gan eh, IPA finansējumu. Turklāt daži līdzekļi Turcija jau tika apsolīti, bet bet eh, tie ir jāpārskaita Turcijas eh, nevalstiskajām organizācijām, lai atbalstītu bēgļus. Referenduma kontekstā mums bija jāuzklausa eh, aizvainojumi Eiropas pilsoņus uzskatā par nacistiem Turcijā, par Kiparu. Uh, nav panākta vienošanos, vienošanās, kaut arī šis jautājums parādās uh, darba kārtībā katru gadu. Nu, neliels progress varbūt ir panākts, bet nekas vēl līdz galam nav atrisināts. Es uzskatu, ka diskusijas bija labas, un rezultātā mums ir labi kompromisi un labs teksts, un cerams, ka par to nobalsos vairākums deputātu rīt. Paldies, deputāts Belders tagad. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh... Paldies priekšsēdētājiem, dārgie kolēģi. Pierī kundze. Es atceros um, sanāksmi, kur runājām par grozējumiem. Es uzklausīju jūsu argumentāciju un uh, es tiešām esmu ļoti laimīgs par mūsu sadarbību un par tādu tekstu izstrādi, par ko varam visi vienoties, arī par sarežģītiem jautājumiem. Šīs sarunas par kompromisiem bija ļoti svarīgas. Un tiešām tagad mums šie kompromisi ir gatavi, mēs rekomendējam tos pieņemt. Mums jāvirzās uz priekšu ar šo dokumentu. Uh, Ļoti labi, ka Turcija redz, ka mēs neaizmirstam par to, kas tur notiek. Mēs skatāmies uz eh, to, kā tiek īstenota šī reforma, mūs interesē, kas tur notiek, mums ir politiskā atbildība. Mēs, protams, eh, skatāmies uz to, ko dara prezidents, bet arī par Turcijas iedzīvotāju interesēm mums nevajadzētu aizmirst. Bet tad ir arī šie cilvēki Vācijā, kas ir cietuši. Viņus varētu nosūtīt atpakaļ uz Turciju. Un svarīgi, ja viņi tur tiek nonāk, lai pret viņiem izturas demokrātiski. Labi. Paldies. Schaki kundze nākamā. Paldies. Ja es, uh, Eh, steidzos un paspēju, bet, nu, tomēr um, runājot par Turciju, eh, grūti mm, aptvert ar prātu, kas tur īsti notiek, bet tagad šķiet mēs ar referentu esam vienojušies par pamatlīniju, kas eh, no vienas puses atgādina par mūsu pagājušā gada rezolūciju. Uh, šī palāta jau toreiz gribēja runāt par uh, tiesiskuma neievērošanu un cilvēku tiesību neievērošanu Turcijā, mm, īpaši pēc uh, apvērsuma mēģinājuma, uh, kurš gan nebija izdevies, bet kuram bija drastiskas sekas. Un tad sekoja referendums par konstitucionālo reformu, par šo pakotni. Mēs skaidri teicam, mm, līdzīgi daudziem citiem deputātiem, uh, Ja šo pakotni pieņem negrozītā versijā, tad tā automātiski, diemžēl, man jāsaka, izveidos tādu situāciju, kurā Turcijā vairs neatbildēs Kopenhāgenes kritērijiem. Un tas skaidri paziņots šajā ziņojumā. Un tas ir ļoti būtiski. Mums rūp cilvēktiesības, demokrātija. Uh, preses brīvība, minoritāšu brīvība, checks and balances sistēma, tiesvaras neatkarība un tā tālāk. Šeit palāta mēs jau gadiem ilgi esam uzsvēruši šos ļoti svarīgos principus, un mums uh, prieks, ka horizontāli tagad um, visām partijām ir izkristalizējies konsens uh, par uh, tik svarīgam tēmām, bet mani gan satrauc um, komisijas un padomis nostājas trūkums. Mēs gan pārstāvam cilvēkus, pilsoņus Eiropā, un ļoti svarīgi, ka vismaz mēs esam skaidri pie visām līnijām, un mēs apzināmies, ka vis, visam, ko Turcija dara, ir sekas. Un tā tam arī jābūt. Un vēl viena lieta, um, par kuru esmu runājuši ziņojuma kontekstam, Nedz es, nedz mana grupa, nedz šī palāta vēlas ar šo ziņojumu tikai dot pļauku Turcijai. Eh, Turcijā noteikti daudzi cilvēki arī noropējušies par eh, to virzienu, eh, kurā Turcija šobrīd iet, bet ja Eiropā mēs um, ehm, nepaldīsim mūsu bažas, Un kurš cits to darīs? Un kas notiks Turcijā ar šiem cilvēku tiesībām un checks un balances sistēmu un tiesiskumu? kādam mm, par to ir skaļi jāpasaka. Mēs arī vēlamies, lai šis ziņojums tiktu pārtulkots eh, turku valodā. Mēs dzirdam, ko saka žurnālisti cietumā, zinātnieki cietumā, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas ir dziļi norūpējušies par valsts nākotni. Un mums eh, nav citas izvēles, mums skaidri jāpasaka par mūsu principiem. Mēs uh, nevaram pieļaut, uh, ka kandidātu valstis šādi izturas. Paldies. Nākošais runātājs ir Tākis Saģu Džordžā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentē Katipīrijai par to, ka jau trešo gadu pēc kārtas viņa kolektīvā tiešā un vaļsirdīgā veidā sadarbojas ar pārējiem līdz referentiem. Es vēlos viņai pateikties par to, ka mums izdevās sagatavot tekstu, kurš ir iecerēts pareizā virzienā. Un es, protams, gribētu arī pieminēt Kipras jautājumu, tas jūs nebūtu ne, nepārsteigs, jo sarunas atkal sākas eh, Ženēvā 29. jūnijā. Šeit, Eiropas parlamentā, mūsu vēstījums ir skaidri jānosūta padomēju un komisijai, un es gribu norādīt, kā kārtījoreiz, vai pareizāk sakot, šoreiz Ženēvā būs runa un būs uz spēles Kipriešu nākotne, gan e, Kipras grieķu, gan Kipras turku. Un, protams, Eiropas Savienība ir ļoti ambicioza, lai panāktu risinājumu, taču eh, pieliktie pūliņi neatbilst tās ambīciju līmenim. Un tā kā Turcijas vēstījums ir tāds, ka Kipras jautājums neatiec uz Eiropas Savienību, tad es šodien saņēmu atbildi, ka uh, Kipras jautājums pat neatiec uz apvienotajām nācijām. Jūs sapratīsiet to, ka šāda veida paziņojumi eh, nav pārāk palīdzīgi. Turklāt citi turku politiķi norāda, ka viņi vēlas risinājumu Kipras jautājumam, un tāpēc es uzskatu arī, kā parlamentā, komisijā, padomē, Būs jāstrādā pie šī vēstījuma, būs jāizdara spiediens uz turku pusi, lai varētu atrisināt Kipras jautājumu. Protams, nerad izskan jautājums, kāpēc tiek izdarīts spiediens tikai uz Turciju, bet atbildi ir tā, ka mm, Turcija ir okupējošā vara. Un mm, tā līdz ar to ir galvenā problēma. Protams, pastāv vēl jautājums par attiecībām starp Kipras grieķiem un turkiem, bet ja tā būtu vienīgā problēma, tad mēs jau to būtu atrisinājuši. Tālāk. Es jau sacīju, ka ziņojums ir iecerēts pareizā virzienā, tomēr atsevišķas lietas manī vieš bažas, piemēram, doma atjaunot muitas savienību starp Eiropas Savienību un Turciju. Man nav skaidrs, kā var atvainot, atjaunot muitas savienību brīdī, kad Turcija e, nerespektē muitas e, vienošanos ar Eiropas Savienību. Nākošais jautājums ir vīzu režīma liberalizācija, kura ne tiek piemērota turku pusēji, e, runājot par Kipras pilsoņiem. Katrā ziņā apsveicu referenti un darīsim visu iespējamo, lai nākošajās sarunās mēs varētu atrisināt Kipras jautājumu. Paldies, nākošais runātājs Bukners. Thank you very much. Paldies. Paldies arī referentei par smagu darbu mūsu referents, ko aizstāju. Šodien ir eh, ļoti laimīgs piekto kompromisu, kur runa ir par sārunu apturēšanu. Jā, jaunā konstitūcija stājas spēkā bez grozējumiem. Bet mēs atzīmējam ar bažām, eh, ka šī brīža situācija mm, Turcijā. Uh, tomēr eh, ir ārkārtīgi negatīvi runājot par eh, cilvēku tiesībām un demokrātiskumu gulēnistus tagad vajā un uh, gulēna ideoloģija izmanto par iegānstu šai vajāšanai. Pirms pāris minūtēm uzzināju par jaunu apcietināšanu Turcijā, kurdu reģionā uh, pirms pāris mēnešiem tas notika. Un uh, tas bija tāpēc, ka mūsu delegācija tur viesojas un runāja šiem cilvēkiem. Tas ir ļoti bēdīgi. Mēs esam ļoti sarūktināti, ka netiek um, pieminēts, ka Turcijā praktiski uh, plosās uh, pilsoņu karš. Lūk, um, tādas bažas mums ir. Divi punkti um, bet kā tika pieminēts pirms pāris minūtēm, mēs arī esam ļoti pret muitas savienību. Paldies! Un tagad esam uzklausījuši ēnas referentus. Tā kā pēc brīža mums ir saruna par Latīņu Ameriku un pulksten četros Bosnijas eh, Hercegovīnas eh, premjerministrs došu vārdu runātājiem no politiskām grupām. Deputāts Kristoforu, paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir vērtība un principu savienība. Turcija nerespektē nevienu no šīm vērtībām, un vissliktākais ir tas, ka Turcija nerespektē vērtības uz citu Eiropas Savienības valstu rēķinu. Jūs zināt, ka Kipra, Grieķija ļoti bieži cieš no dažādiem pārkāpumiem. Ankaras protokols netiek īstenots, un tas ir patiesas apvainojums Eiropas Savienībai. Tāpat arī muitas savienība netiek piemērota. Un man rodas jautājums, kur tad ir pārējo dalību valstu solidaritāte attiecībā pret Kipru, attiecībā pret kuru muitas savienība netiek ievērota. Mūsu uh, prezidents Anastasjādis dara visu iespējamo, lai rastu risinājumu, taču nebūs risinājumu, kamēr Turcija turpinās pieprasīt. Lai tā būtu garantējošais spēks attiecībā uz Kipras Turcijas republiku. Kipras eh, drošība ir jāgarantē Eiropas Savienībai. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies. Nākošais runātājs. Es eh, noklausījos ēdu referentu sacīto, kuri aprakstīja ļoti skaidru situāciju tajā, kas attiec uz cilvēktiesību stāvokli Turcijā. Šeit es gribētu runāt par konkrētu aspektu, ko jau komentēja pārējie. Komisija vēlas aktualizēt šo muitas savienību Bet eh, kāds tad ir tās mērķis eh, papildus Eiropas ekonomiskajām interesēm un Turcijas ekonomiskajām interesēm? Eh, kāda būs jēga no šī hipotētiskā aktualizēšanas pasākuma? Kādu spēli ir uzsākusi Eiropas Savienība ar Erdoganu, kurš katru katru dienu iezņa, ieņem aizvien naidīgāku nostāju. Nav iespējams eh, padziļināt attiecības ar valsti, kura nerespektē nekādu, nevienu principu. Gomeškundze, paldies, eh, paldies Kati vispirms par eh, ziņojumu sagatavošanu, ļoti svarīgi, ka parlaments sniedz tādu ļoti pārliecinošu un skaidru pozīciju par šo jautājumu, un runa nav par eh, Erdoganu kungu. Runa uh, ir arī par Turcijas iedzīvotājiem. Mēs izrādām solidaritāti. Viņiem, viņiem šī solidaritāte ir vajadzīga, un eh, solidarizējoties mēs paužam spēcīgu kritiku mm, Erdoganu līderībai. Mm, viņa diktatūrai, var teikt, kur pārkāpti tiek ne tikai Kopenhāgenes kritērija, bet arī cilvēktiesības. Viņš mēģina visus apklusināt, viņš piemēro spīdzināšanu, viņš noslapkavo cilvēkus mm, aizturēšanas centros, ko valdība nemaz neatzīst. Pagājušā nedēļa Ertugana kungs eh, sniedza interviju Portugāles televīzijā, un eh, tur viņš apsūdzēja žurnālistus kad, viņu, kad viņam teica, ka lūk, viņš ļaunprātīgi izmanto savas kompetences, viņš uh, teica, ka te izskan tāda teroristu propaganda. Kā tas vispār nav adekvāti? Mums uh, līdz ar to jāpauž ļoti skaidri, ko mēs par to domājam. Epitidējus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι σχέσεις... Paldies, priekšsēdētāji attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju pastāv jau ilgus gadus. Un gadiem ilgi jau mēs runājam par eh, vienu aspektu, kurā situācija nebūtu neuzlabojas, un mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāzina, kādi ir Turcijas mērķi un ko tā nav gatava darīt. Katrā gadījumā mēs Neraugoties uz to, kā ziņojumi ir iecerēti pareizā virzienā, Eiropas Savienība turpina piemērot savu strausa politiku, mēs mēģinam pārliecināt Turciju, lai tā mainītu savu uzvedību, lai pārtrauktu draudēt Grieķijai, Kiprai, bet situācija nemainās, gluži otrādi. Mums ir jāpārtrauc bez kavēšanās Turciju finansēt, jo pretējā gadījumā nekādas uzlabošanās nebūs. Paldies. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Salīdzinot šo ziņojumu ar citiem, kas ir pieņemti pagātnē, es domāju, ka eh, referents eh, ir nonācis vēl grūtākā situācijā. Es domāju, ka šis teksts ir tiešā veidā jāsaista ar realitāti. Tomēr man ir jautājums Pirīkundzei, kāpēc? Grozījums, lai būtu embargo Eiropas Savienības līmenī par ieroču pārdošanu Turcijai, netika ņemts vērā pēc Vācijas un Austrijas lēmuma. Mēs esam vīlušies runājot par Eiropas pienākumiem pret Turciju, tīpaši Kipras jautājumu eh, sakarā. Šeit ir runa par ļoti svarīgu lietu, par Eiropas pienākumu. Šeit ir runa par to, ka tiek respektēts Eiropas tiesiskums. Šeit nav pat runa par eh, politisku pārliecību. Šeit ir runa par, arī par muitas savienību eh, par draudiem Kipras ekonomiskajai zonai un arī pār citiem aspektiem. Nākošais runātājs Havi Lopes. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentei par lielisko darbu šai ļoti sarežģītajā dosie, kurām es sekoju jau vairākus gadus. Es domāju, ka piedāvātie kompromisi dod mums iespēju nosūtīt skaidru vēstījumu Turcijai, Eh, Turcijas valdībai, lai norādītu, ka mēs esam pārtraukuši tā saucamo biznesa as usual, it īpaši eh, pagājušā gada konstitucionālā reforma, ļoti netaisnīgos apstākļos, kas eh, mums bija tā sarkanā līnija, kuru mēs vairs nevaram pieņemt. Un tagad ir jādomā kopīgi, kā mēs īstenosim šo uh, ietekmi un dialoga kanālu, vai mēs paredzēsim citu sarunu uh, galdu, jo iestājas sarunas ar attiecīgajiem fondiem bija mūsu dialoga veids. Tāpat arī, lai mēs atbalstītu to iedzīvotāju daļu, kas atbalsta konstitucionālo reformu. Paldies! Nākošais runātājs ir no komisijas eh, eh, deput, eh, Poposka kungs. Uh, uh, paldies priekšsēdētājiem. Ļoti labi, ka uh, parādījās šis ziņojums. Paldies referentiem un ēnu referentiem. Tajā tiek apkopot pamatizaicinājumi attiecībās ar Turciju, uz kuriem jau tika norādīts vairāk kārt. Uh, Eh, un eh, par ko liecina arī daudzi, daudzi grozējumi, kas tika iesniegti par to. Mēs piekrītam pamatbažam, kas paustas šajā ziņojumā, ko esam arī vairāk kārt pauduši. Lielākoties mūs eh, biedē situācija ar vārda brīvību, tiesiskumu un tiesu varas un pamatbrīvību nodrošināšanu. Mēs uh, esam nobežējušies uh, par to, ka vārda brīvība tiek apspiesta zinātnieki, politiķi, opozicionāri, cilvēktiesību aktīvisti tiek apcietināti, Ielič uh, nu, Turcijā joprojām cietumā, tad runa ir arī par šo tiesnesi Turcijā, uh, kas tiek apcietināts un uh, cilvēki arī tiek atlaisti. Un, uh, praktiski patvaļīgi tiek izmantota likumdošana atkarībā no tā, kā to vēlas uh, pie varas esošie. Um, 2016. gadā komisija nu, Turciju iekļāva savā um, ziņojumā par uh, situāciju pasaulē, tā ka Turcijas, uh, situācija Turcijā mūs arī ļoti satrauc, bet Turcija ir arī mūsu partneris, līdz ar to vēlamies, uh, lai uh, mēs būtu arī turpmāk partneri, nevis attālinātos viens no otra, vajadzētu kaut kā tomēr. Uh, mm, to tā arī saglabāt. Līdz ar to Junker kungs un Tuska kungs par to tā arī paziņoja Erdogana kungam, tiekoties eh, šo tikšanos arī te pieminēja. Runājot par eh, mūsu darbībām nākamā mēneša gaitā, vajadzētu eh, koncentrēties uz sadarbību enerģētikas, transporta, ekonomikas, politiskā dialoga spēcināšanas jomā, jāturpina politiskas dialogs par migrāciju, jārunā par Sīrijas bēgļu uh, Mm, klātbūtni Turcijā, par eh, bēgļu centriem, par uzņemšanas eh, centriem un eh, to apstākļiem. Tad runa ir arī mm, par jaunu atjaunoto muitas savienības modeli, par to tagad rīt sarunas padomē. Līdz ar to šī uh, sarunu atkal uzņemšana uh, Uh, turpinās, bet mums, protams, ļoti satrauc tas, kas notiks ar konstitucionālo reformu. Paldies, Papuls. Rapidīgi. Paldies, pa, Pauska kungs. Rīt mēs šo ziņojumu liekam uz balsošanu un jūlija plenārs sēdē notiks uh, galīgais balsojums. Thank you very much. Thank you, Chair, because there were some... Lielas paldies, paldies priekšsēdētājiem. Varbūt um, turpina referentu daži, daži, es vēlētos arī iet uz dažiem jautājumiem, kas izskanēja par uh, muitas savienību. Nu, vienošanās, kas tika panākta, ir eh, tāda pati, kas jau tika panākta eh, AFET komitejai diskutējot eh, par savu pozīciju par muitas savienības aktualizēšanu. Protams, ir Kipra, Kipras valdība, kas nepiekrīt šai nostājai. Zinām, ka goja zaļie tam nepiekrīt, bet mums bija izveidojies vairākums, mēs jau nobalsojām vienreizi. Uh, tad mēs ne, negrozīsim ārlietu komitejas nostāju par šo jautājumu. Un es arī ticu tam, ka mums vēl saglabāja zināma svīra, runājot eh, par ekonomisko sadarbību Turciju. Tātad um, eh, muitas savienības saruna turpināšana ir tāda svīra. Tagad um, par sarunu noslēgšanu, tās var noslēgt tikai, ja esam pilnīgi pārliecināti, ka Turcija mm, ievēros visus kritērijus, tā kā dalība valstis. Es mm, par Kipras jātām piekrītu mm, Takis Hadžiorgu teiktajam visiem parlamentām. Droši vien jāpiekrīt uh, tam, ka jānogaida šo sarežģīto sarunu veiksmīga noslēgšana uh, sarunās tagad uh, turpinās, visi parametri tekstā tagad ir skaidri norādīti, mēs nevienu nevainojam, mēs vienkārši vēlamies atrisināt šo problēmu. Ko neesam eh, papildinājuši tekstā ir tieši tas pats, kas bija pagājušo gadu, runājot par zaļajiem. Mani pārsteidz nedaudz dzirdēt jūsu retoriku, jo runājot ar eh, jūsu kolēģi Valero, mums bija panākt labā vienošanās par visiem šiem aspektiem. Un es neuzskatu, ka mm, mēs mm, kaut ko atšķaidām runājot par cilvēktiesībām. Mēs skaidri runājam gan par deputātiem, gan par žurnālistiem, gan par atlaišanu, gan par arestiem. Arī par situāciju cietumos un situāciju dienvidaustrumos. Tā kā nu, vēl konkrētāk un spēcīgāk par to vienkārši nevar paziņot. Kāpēc necitējam pilsoņu karu? Tāpēc, ka lielākoties parlamentam uh, uzskata, ka PKK ir teroristu organizācija. Ja mēs to saucam par pilsoņu karu, tad mēs atzīstam, ka tas nesaistās ar PKK. Protams, situācija Dienvidu austrumos ir uh, šausmīga, pusi miljonu iedzīvotāji bija jādodas uh, bēgļu gaitās, bet uh, Izmantot uh, jēdzienu pilsoņu karš, tam ir skaidra politiskā konotācija, kurai daudzi deputāti nepiekrīt. Tagad um, kurš uh, slēpjas aiz šī apvērsuma, par to mums bija garas diskusijas, un mēs mm, vienojāmies, ka parlaments nav tiesnesis, un mēs nevaram tagad nospriest, mm, kurš bija un kurš nebija vainīgs šajā apvērsuma mēģinājumā. Un tāpēc mēs sakam, uh, ka joprojām gaidām uh, pierādījumus, kas skaidri norādīs, kurš bija vainojams uh, apvērsumā. Un, lūk, uh, man, šķiet, man šķiet, ka tā ir ļoti pareiza nostāja. Un varbūt vēl daži, dažas lietas. Papaska kungs, paldies jums par komisijas nostājas mm, paušanu. Protams, mēs vēlamies, lai Turcija ir un paliek mūsu partneris, nevēlamies viņus atgrūst. Uh, bet ticam, ka viņu rīcībai ir sekas, un uh, mums arī jāpaliek uzticamiem. 2005. gada saruna ietvers ir skaidrs, un uh, konsekventi konstatējam cilvēktiesību pārkāpumus. Un ja Kopenhāgenes kriteriji tik konsekventi netiek ievēroti, tam jābūt sakām. Paldies! Eh, jādod eh, visiem iespēja izteikties pār šo punktu punktu. Un tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta, kas attiec uz Eiropas Savienības politiskām attiecībām ar Latīņu Ameriku. Tas ir iniciatīvas ziņojums, referents ir Havī Lopes no sociālistu grupas ir iesniegts uh, tūpie 300 grozījumu un eh, ap 27 eh, kopā ir sagatavot kompromisa grozījumi. Bet tagad dodu vārdu uh, referentam Havilo Pesam. Paldies priekšsēdētājiem. Lūdzu visus, kur atstāja, to zāli, atstāja zāli, darīt to klusumā. Vai kontinā? Paldies, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums jau bija pirmā viedokļa apmaiņa attiecībā uz teksta projektu. No manas puses tagad īsts komentārs par 280 eh, vairāk grozījumiem, ko ir iesnieguši gan referenti, gan arī tie deputāti, kuri pievērs uzmanību šim uh, ziņojumam. To nolūks ir papildināt un uzlabot ziņojumu un mūsu. Uh, kopīgs intereses ir panākt plašu konsensu šajā ziņojumā, un vienlaicīgi mēs atzīstam, ka ir atšķirības pa valstīm un tāpat atsevišķi elementi e, grozījumos, kas palīdzētu sagatavot kompromisus, taču vēlamies paturēt to filozofiju, kas e, ir iekļauta teksta sākotnējā projektā. Konkrēti, ka šis ziņojums dotu iespēju stimulēt attiecības starp Eiropas Savienību Latīņu Ameriku, tās aktualizēt, paredzēt jaunu starptautisko scenāriju. To atbalsta arī ēdreferenti, un vienlaicīgi tas būtu ziņojums, kurš koncentrētos uz mūsu attiecību instrumentiem, kā būs attiecības uzlabot un koncentrētos uz kopīgo darba kārtību un izaicinājumiem horizontālā un simetriskā veidā. Uh, Ar to es gribu teikt. Tas nebūtu ziņojums pār reģioniem, bet par to, kā mēs varam uzlabot attiecības un kā mēs kopīgi varam risināt uh, tos izaicinājumus, kuras skar starptautisko sabiedrību. Kā jau es sacīju, grozījumos ir daudz pozitīvi elementi. Es gribētu pasvītrot to, kā. Ka Eh, ir vēlme paredzēt zināmu kalendāru lielajiem nolīgumiem, tas ir pozitīvi, ka tiek izcelts atsevišķu reģionu problēmas, tas ir pozitīvi, mēs to gribētu skatīt horizontālākā perspektīvā, tāpat ir atsevišķi specifiski problēma gadījumi eh, pa valstīm, un šajā sakrā ir notikušas jau vairākas diskusijas eh, Eh, mūsu parlamentē, taču ceram, ka tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim rast plašu konsensu un gūt atbalstu šim ziņojumam. Katrā ziņā es vēlos pateikties visiem referentiem un pārējiem grozījuma autoriem. Paldies, tagad dodu vārdu Luisam de Grandes. señor presidente el teléfono como siempre. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kā vienmēr telefons zvan viss eh, nepiemērotākajā brīdī. Ar prieku redzu, ka referenta attieksme ir ļoti pozitīva un viņš ir gatavs sadarbībai un strādā efektīvi un dialoga veidā. Mēs esam pateicīgi par jauno kompromisu rediģēšanu, par mūsu grozījumu ieņemšanu un par vērtībām, kas tiktu iekļautas. Mēs atbalstam referenta nosauktos kritērijus. Mēs runājam par mūsu draudzīgām valstīm Latīņamerikā un Karību salās, un mums eh, nav šajā gadījumā jānostājas imperatīvās nostājās, bet es Tālāk gribu uzsvērt eh, reģionālo nozīmi eh, eh, sadarbībai starp Eiropas Savienību, Latīņamerikas un Karību valstīm un uzsvērt tādas vērtības kā miers, cilvēktiesības, tiesiskums. Tās ir mūsu kopīgas vērtības, tāpēc Latīņamerikas reģionam ir jābūt prioritāram uh, ārpolitikas stratēģijā. Mums ir jārunā par sociālo tiesību, brīvību, virzību uz priekšu, un šajā desmitgadē pieliktajiem pūli, e, pūliņiem, lai izstrādātu inkluzīvas un iekļaujošas politikas, lai aizsargātu mazaizsargātas personas e, e, E, šos aspektus mēs varam pilnībā atbalstīt. Šajā gadījumā ļoti nozīmīgi ir arī kompromisa attiecībā uz izpēt inovācijām, apkārtējo vidi, ekonomiskajā jomā. Mēs esam strādājuši, lai varētu atspoguļot būtiskus principus, lai veicinātu investīcijas, cīņu pret korupciju, eh, izaugsmas veicināšanu, eh, produktivitātes veicināšanu un ekonomikas eh, diversifikāciju. Tās ir nopietnas vērtības, un mums ir jāstrādā, lai šis svarīgais un draudzīgais reģions varētu sniegt savu devumu sabiedrības labklājībā. Manuprāt, šie punkti ir labi atspoguļoti ziņojumā, un mēs to esam iekļāvuši arī kompromisos. Kopumā esmu apmierināts pār sadarbību. Un noslēgumā eh, tiks atspoguļota parlamentā atspoguļots parma, eh, eh, parlamentārais par stāvokli Venecuēlā. Tas ir jādara pilnīgi vien nozīmīgā veidā, ir nepieciešams atjaunot pilnas tiesības Nacionālajai asamblējai, atbrīvot politi, ieslodzītos un nodrošināt brīvas, taistīgas vēlēšanās Es redzu, ka šie jautājumi ir atspoguļoti arī sarunās, un es ceru, ka arī Kubas e, jautājums tiks atspoguļots līdzīgi objektīvā veidā. Un vēlos pateikties e, par sadarbību referentam un par to, ka uh, mūsu ieteikumi ir ņemti vērā. Paldies, kā jau es sacīju, pulksten četros mums ir nozīmīga vizīte, tāpēc Katram ēnu referentam tiek atvēlētas tikai trīs minūtes. Nākošais runātais deputāts Nārts. Paldies! Havī darbs ir ļoti pozitīvs, viņa attieksme ir tikpat pozitīva kā viņa darbs, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos. Paldies par lakoniskumu. Un tagad um, iz, izteikšos es pats goja vārdā vēlos apsveikt Havī, kurš ir veicis lielisku darbu. E, mēģinot eh, ņemt vērā visu intereses, mēs eh, esam mēģinājuši būt pieejami visu laiku. Katrā ziņā iespējams ir viedokļu atšķirības um, dažos aspektos un katrā ziņā mēs vēlamies eh, novērst jebkāda līdzsvara trūkumu ziņojumā tagad runātāji, kas izsakās savā vārdā, deputāts Broksnē, deputāts Salafranka, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referenta gatavību, konstruktīvo garu, katrā ziņā šis ir ļoti nozīmīgs uzdevums, un priekšsēdētāji vēlējos piebilst, ka ar saviem grozījumiem mēģināja pasvītrot to, cik nozīmīgas ir strateģiskās attiecības starp Eiropas Savienību ar tādām valstīm kā Brazīliju un Meksiku. Tāpat mums ir jāmeklē status tādai valstī kā Argentīna. Tāpat mums ir jādomā par mūsu uh, ieguldījumu Merkosur un ļoti svarīgi pasvītrot visu, kas attiecas uz jauno attīstības konsensu un domāju, ka ar e, referenta pieejamību mums izdosies panākt plašu konsensu. Katrā ziņā paldies vēlreiz e, referentam un, kā jau sacīja mūsu grupas e, e Re, ēnu referents domājams, ka šis ziņojums būs plašu atbalstu. Paldies, nākošais runātājs Miģenes Mons runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentam Lopesam par viņa atvērdību, par viņa gatavību uzklausīt. Um, grozījumus ne tikai no ēnu referentu puses, bet arī no citiem deputātiem. Es iestiedzu vairākus grozījumus, un es domāju, ka galīgajā tekstā ir jāatspoguļo tas, par ko runāja Luis de Grandes, ka Eiropas Savienībai un Latīņu Amerikas valstīm ir jābūt dabiskajiem sabiedrotajiem, ņemot vērā vērtības, vēstures, cilvēciskās saiknes un citus aspektus, kas mums ir kopīgi. Un runājot par grozījumiem, izteikšos par saviem, jo tos es pārzinu vislabāk. Un es gribētu lūgt referentu izturēties uh, indulģenti pret manu svītrojumu grozījumam numur 145. Tā kā runātāju vairāk nav turpina priekšsēdātājs vai vēlas izteikties referents Lopes. Uh, Ļoti labi, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties par komentāriem saviem kolēģiem, gan ēnu referentiem, gan deputātiem, kuri izteicās savā vārdā un kuri atspoguļo dialogu un sanāksmi konstruktīvo garu. Un piebildīšu vēl pāris elementus, kā jau to sacīja Luis de Grandes. Šis ziņojums paredz uzsvērt kopīgās vērtības, otrkārt kopīgo darba kārtību un tematus, pie kuriem ir jāstrādā kopā, un treškārt instrumentus, kas dod mums iespēju stiprināt šīs attiecības. Par tikko sacīto komentāru. Eiropas Savienība, Latīņa Amerika ir eh, ar draudzīgām attiecībām mums, bet mums ir jābūt eh, vairāk sabiedrotiem starptautiskajā arēnā. Tās ir nedaudz atšķirīgas lietas, un es vēlos uzsvērt, ka svarīgi ir stiprināt mūsu aliansi uh, E, cīņā pret klimata pārmaiņām, lai varētu e, nodrošināt un veicināt iekļaujošu izaugsmi, atbalstot demokrātiju, e, cilvēktiesības. Šī startautiskā darba kārtība, kas mums ir kopīga un kurā šobrīd ir nepieciešams spēcīgas balsis un spēcīgas alianses gan apvienoties nācijās, gan G20, gan PTO, gan citās organizācijās. Un kopīgi ar Latīņu Ameriku mums šie aspekti ir jāizstāv. Tāpat sadarbība aizsardzībā, ekonomiskajā izaugsmē, institucionālā stabili, efektivitātē un labā pārvaldībā. Šie ir raksturojumi, kas ir ļoti atšķirīgi, bet nozīmīgi. Tāpat runājot par drošību, kas un citiem jautājumiem, kas var būt ar atšķirīgu skatījumu Latviju Amerikā un Eiropas Savienībā. Tāpat es vēlos pateikties deputātiem Salafrankam, pateikties par viņa pieredzi un viņa labajām zināšanām par šo reģionu, kas pilnīgi noteikti palīdzēs ziņojumu uzlabot. Un atsevišķi komentā, par atsevišķiem komentāriem un grozījumiem, kas ir vairāk ar ideoloģisku raksturu, mēs mēģināsim meklēt konsensu deputātā, saskaņojot, nos, mēģinot saskaņot nostājas iepriekš, bet koncentrējot uzmanību uz divpusējām attiecībām un to sadarbību, ko parlaments ir iecerējis izveidot. Es apzinos, ka daudz aspekti ir sarežģīti, tomēr ir parlaments jau norādījis eh, savu nostāju atsevišķos aspektos par Kubu, tiks eh, arī pieņemta tuvāko stundu laikā tiks pieņemts teksts, un es domāju, ka kopā tas palīdzēs uzlabot mūsu attiecības ar Latīņu Ameriku. Paldies deputātam Lopesam, atgādinu, ka balsojums afet komitejā notiks eh, visdrīzāk 17. jūlijā un balsojums plenārsēdē septembrī. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu un gaidām Bosnijas Hercegovinas ministru. Vamos a, a continuar con la, con la sesión y con el siguiente. Turpinām sēdi un pārējām pie mūsu nākošā darba kārtības punkta. Dodu vārdu Zvizdika kungam, kurš ir Bosnijas Hercegovīnas ministru padomas priekšsēdētājs. Kopā ar viņu ir vēstniece Vivian Toviča un integrācijas ministrs. Sirsnīgi sveicu Bosnijas Hercegovinas deputātus, kuri piedalās seminārā par leģislatīvo darbu, ko organizē Eiropas eh, par, parlaments. Šīs debatas turpina tās, kuras mēs iesākām ar ārlietu ministru aprīļu mēnesī. Pēc mēneša notiks eh, samits, kurā tiks runāts par ekonomiskajām eh, attiecībām transportu Rietumbalkānos. Bet tagad bez lielas kavēšanās dodu vārdu eh, premjeram Denisam Zvizdičam. Paldies, paldies. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Govoriti na temu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Saradnja s Evropskom unijom i... Paldies, priekšsēdētāji. Sadarbība ar Eiropas Savienību un dalībvalstīm ir Bosnijas Hercegovinas prioritātes. Vēlējos eh, norādīt, ka manis vadītā ministra padome pilnībā ir gatava veikt, spērt visus soļus mūsu integrācijā Eiropas Savienībā, jo Eiropas integrācija nozīmē mūsu valsts modernizāciju, demokratizāciju, kas arī ir nozīmīga visām Bosnijas nacionalitātēm. Esmu. Godību. Isto tako i Bosna i Hercegovina je... Tāpat Bosnija un Hercegovina atzīst Eiropas Savienības un institūciju, tīpaši Eiropas parlamenta pūliņas, lai palīdzētu Bosnijai e, ceļā uz Eiropas Savienību. Tiekoties ar augsto pārstāvu pagājušā mēneša beigās Briselē, mēs. Ne nācām klajā ar skaidru vēstījumu. Ne tikai tas attiec uz, bet arī uz Rietumu Balkāniem, un tās attiec uz pēdējās padomas secinājumiem, uz komisāra Hāna deklarācijām, kā arī uz šī gada martā um, pieņemtajiem padomas sec, secinājumiem. Tāpat piebildīšu, ka 16. gads mums bija visveiksmīgākais Eiropas integrācijā. Pagājušā gada februārī mēs prezentējām savu kandidatūru vispārējo lietu padomē. Pēc tam izteicās šajā sakarā un tika lūgts atzinums no Eiropas komisijas. Pagājušā gada 9. decembrī mēs saņēmām anketu no Eiropas komisijas un saskaņā ar visiem radītājiem šiem 16. gads bija visveiksmīgākais gads Bosnijai attiecībā uz tās ceļu uz Eiropas Savienību. Bez tam ministru padomi ir integrācijas dzinējspēks. Un Šeit mēs runājam par divu gadu veikumu. Lai varētu nodrošināt šo divu gadu veikumu, bija jāgaida septiņi gadi. Mēs parakstījām sadarbības līgumu 2008. gadā. Un tas notika laikā, kad Bosnija un Hercegovina nebija ar visai labām attiecībām ar citām Balkānu valstīm, izņemot Horvātiju. Tāpat bija plašas bloķēšanās valsts iekšienē, bet mums izdevās tās izkliedēt. Tāpēc 2016. gads ir tik ļoti nozīmīgs. Tas reāli ir Bosnijas Hercegovinas gads pēc integrācijas sākuma. Bosnijas Hercegovinas ministri turpina strādāt ar tādu pašu intensitāti, jo apzinās, ka šis gads būs ar visvairāk izaicinājumiem gan administratīvā, gan politiskā ziņā. Tāpēc vēlos teikt, ka mēs esam sagatavojušies risināt visus šos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskarsimies tāpat arī. Uh, vēlos norādīt mūsu ambīcijas, kas vienlaicīgi ir mūsu mandāts konkrēti. Saņemts eh, kandidāts valsts statusu līdz nākošā gada 1. ceturksnim. Eh, tas ir ļoti ambiciozs mērķis, bet, manuprāt, sasniedzams, jo ir balstīts uz realistiskiem aprēķiniem un arī uh, E, ņemot vērā mūsu kaimiņu valstu pieredzi. Lai šo mērķi sasniegtu, pilnīgi noteikti būs nepieciešama tehniska un profesionāla sagatavošanās, lai varētu izpildīt komisijas anketu. Tāpat arī mums ir jāizveido koordinācijas mehānisms, kurš perspektīvi darbotos. Tāpat šajā sakarā piebildīšu, ka visas organizācijas, kas koordinācijā darboties, ir sagatavotas un mūsu rīcībā ir visi administratīvie nosacījumi un procedūras, kas palīdzēs mums šo mērķi sasniegt. Šī ir pirmā fāze eh, ar atbildēm uz anketu ir veiksmīgi pabeigta. Tāpat mēs gaidām sadarbību visos līmeņos lēmumu pieņemšanas ziņā Bosnijā, Hercegovinā. Un līdz šim esam saņēmuši atbalstu no visām pusēm. Šobrīd ir ap 20 tūkstoši lapušu ar atbildēm uz 3500 jautājumiem, kas ir saņemti no komisijas. Šī ir pirmā veiksmīgi pabeigtā fāze, un mēs pāriem pie nākošās fāzes. Tas ir darba grupas, kas ir izveidotas koordinācijas iekšēnē. Un no šīm darba grupām mēs ceram, ka tiks paveikts tehniskais darbs kurš palīdzēs sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Šis process kopumā nozīmēs aptuveni 25 tūkstošus lapušu atbildot uz komisijas jautājumiem, un lai šo darbu paveiktu, mums būs, protams, nepieciešams laiks, taču es domāju, ka mēs tuvāko mēnešu laikā šo darbu varēsim pabeigt. Manas valsts institūcijas vēlas koncentrēties uz sagatavotu atbilžu kvalitāti un ne tikai uz eh, atbildes sniegšanas ātrumu. Katrā ziņā mēs pieturēsimies pie komisijas indikācijām, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem. Un, kā jau es sacīju, mēs sagaidām tuvāko mēnešu laikā, ka pabeigsim šo procesu un nākošā gada pirmais pusgads būs laiks, kad mēs varētu saņemt kandidātu valsts statusu. Dāmas un kungi, Bosnija Hercegovina ir pilnībā apņēmusies īstenot stabilitātes un kooperācijas nolīgumus. Mums notiek visu tipu sanāksmes eh, ar šo mērķi. Piemēram, viena notika Sarajevā pagājušajā mēnesī. Tāpat stabilizācijas un asociācijas padomi sāks strādāt nākošajā mēnesī Briselē. Runājot par parlamentāro dimensiju pēc pirmās sanāksmes, kas notika 2015. gadā Sārajevā, mēs zinām, ka ir zināma kavēšanās, ir tīpaši tajā, kas attiecas uz mūsu parlamentāro komisiju. Šī parlamentārā komisija strādā un mūsu vēlmēm ir īstenot parlamentārā, eh, nolīguma parlamentāro dimensiju. Šis jautājums eh, drīzumā tiks atrisināts pēc diviem darba gadiem. Tādējādi arī klātesošajiem komitejas deputātiem es gribētu atgādināt un norādīt to, to cik svarīgi ir apstiprināt šos eh, noteikumus. Ministru padome, lai varētu nodrošināt šīs prioritātes ir ķērusies pie darba. Mēs esam publicējuši saistošu tekstu, kas būs spēkā mūsu valsts institūcijā, tāpat arī Brčko apgabalā. Bosnija Hercegovina turpina īstenot reformu darba kārtību. Šeit ir runa par juridiskām un sociāla ekonomiskām reformām, uh, un tiek īstenots darba plāns no 34 pasākumiem, kas ir mūsu kompetencija, 18 ir īstenoti un 7 šobrīd pie tiem tiek strādāts. Tāpat Eh, saskaņā ar aplēsēm darbu esam paveikuši par 53%, bet ir arī ties, ka mēs esam strādājuši tikai divus gadus, un tas jau varētu atbilst 80 izpildītiem procentiem. Tālāk federālajā līmenī eh, pasākumu ir īstenot 40% apmērā, un eh, Republikas Srpska sakarā par 50%. Tāpēc mēs redzam, ka darba plāni tiek īstenot saskaņā ar nosprausto kalendāru, un e, kopīgais izpildes līmenis vidēji valstī ir ap 50%. Tāpat mēs vēlamies risināt uh, publisko iepirkumu jautājumu un uzlabot uh, Uh, nodokļu sistēmu. Tāpēc uh, finanšu un nodokļu jomā veikums ir uzlabojies 17. gada uh, iekasētie nodokļi ir par 4 procentiem vairāk nekā 15. gadā, un tāpat ir novērojama nodokļu iekasēšanas uzlabošanās. Tāpat saskaņā ar mūdis datiem attīstība 2017. Eh, gadā tiek prognozēta pozitīvi. Mums tāpat ir jārunā par uzņēmējdarbības attīstību, eh, IKP reālais pieaugums eh, ir ap 3% pēdējos gados, un prognozes saskaņā ar Pasaules bankas datiem rāda, ka šogad IKP pieaugums būs virs 3,2%, nākošajā gadā virs 4%. Bosnijas uzņēmumu konkurētspēja arī uzlabojas. Bez tam pieaug eksporta apjoms. Tas pilnīgi noteikti ir attīstības rādītājs mūsu valstī. 2016. gadā eksports pieauga par aptuveni 4%. 16. gadā mēs konstatējām, ka ir pieaudzis eksporta apjoms un samazinājies deficīts šī gada rezultāti e, būs vislabākie pēdējo 20 gadu laikā. Eksports būs pieaudzis par 13%, un e, attiecīgi 40 un 30% Eiropas ekonomiskajā zonā un Eiropas Savienībā. E, Tāpat mēs redzam, ka Bosnijas eksports uz Eiropu ir ļoti nozīmīgs. Turklāt mēs turpinām attīstīt turismu. Uh, E, pēc 2015. gada turisms ir pieaudzis par vairāk nekā 15%, pavadīto nakšu skaits ir pieaudzis 16. gadā arī mēs redzējām, ka ir pieaudzis gan turistu, gan viesnīcu nakšu skaits. Mēs redzam, ka vispārīgā tendence pārsniedz 25%. Un atsevišķajās jomās mēs esam reģionu līderi, tā ir enerģija un tradicionālā rūpniecība, kas ir pazīstama ar mūsu produktu kvalitāti, kā metalurģija, pārtiks pārstrāde, mēbeļu ražošana un citas nozars. Ministru padomu ir apstiprinājusi reformu paketi, e, periodam no 17. līdz 19. gadam. Tās ir struktūrāls reformas, kuras dos iespēju garantēt makrofinanšu stabilitāti un dos iespēju veikt taupības pasākumus. Es gribētu pasvītrot to, ka mēs e, esam līderi enerģijas jomā un daudzās rūpniecības nozarēs. Tas atspoguļojas uz mūsu eksportu, kas ir augstas kvalitātes eksports. Un visbeidzot, pēdējo 20 mēnešu laikā ir izveidots vairāk nekā desmit tūkstoši darba vietu. Mēs esam koncentrējušies pamatā uz visjaunākajiem, jo jauniešu bezdarbs ir ārkārtīgi liela makroekonomiskā un makrofinansāla problēma. Labas kaimiņa attiecības arī ir ārkārtīgi būtisks jautājums, lai varētu īstenot mūsu valsts um, politiku. Tāpēc mēs vēlamies labāk sadarboties ar reģionu valstīm. Šim nolūkam mēs esam izveidojuši sadarbības ietvarus tādus kā Berlīnas process vai. Uh, sešu valstu sadarbību Rietumbalkānos, tāpat Saraģēvā. Martā uzņēma līdera reģionus, apmeklēja komisārs Hāns, pārstāvi no Itālijas, uh, un šī sanāksme tika uzskatīta kā ļoti noderīga, bet eh, tomēr eh, sadarbība, tīpaši ekonomiskā sadarbība, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un par to tiks runāts nākošajā Balkānu sanāksmē, kas notiks tuvāko mēnešu laikā. Bez tam februārī mēs parakstījām vienošanos par transportu kas simboliski ir ļoti svarīgs jautājums visam mūsu reģionam. Pēc triestes sanāksmes mēs turpināsim strādāt ar Rietumbalkānu kaimiņiem, lai varētu pabeigt projektus, kas tika fiksēti triestati. Triestas eh, sanāksmēs ceru, ka starptautiskā sabiedrība atzīs mūsu eh, pūliņus, dokumenti, tiks apstiprināts eh, tie dokumenti un arī tie uh, soļi, kurus mēs jau esam spēruši. Es ceru, ka tiks finansiāli atbalstīti mūsu uh, prezentētie projekti. Pagājušajā gadā nebija neviens Bosnijas projekts, jo mūsu transporta stratēģija vēl nebija sagatavota, bet mēs esam strādājuši pie transporta infrastruktūras un arī pie vides aizsardzības jautājumiem, un tas palīdz radīt nepieciešamos nosacījumus, lai mūsu valsts varētu piedalīties šajā finansējumā. Tāpat mēs esam pieņēmuši vidas eh, aizsardzības stratēģiju, kas eh, ir ļoti nozīmīga, un es ceru, ka arī mūsu starpsavienojumu uh, projekti gūs atbalstu. Es domāju, ka mūsu projekti, septiņi, kopskaitā gan transportā, gan apkārtējā vidē, gan kultūrā, ka tiks ņemta vērā to tehniskā kvalitāte un tāpēc, ka tiks apstiprināti un gūs atbalstu triestes eh, samitā. Tas būs vislabākais sadzinības izteikums manai valstī, lai varētu turpināt uzlabot mūsu pilsoņu dzīves līmeni. Papildus reģionālai sadarbībai. mēs stiprinām divpusējās saiknes starp reģionu valstīm. Mēs vēlamies veicināt politisko dialogu, stiprināt reģionālo sadarbību un uzturēt labu kaimiņu attiecību un samierināšanās politiku. 15. gada beigās ministru padomē tikāmies ar Serbijas valdību un parakstījām atsevišķus divpusējos nolīgumus šī gada februārī. Mēs apmeklējām Serbijas valdību, Melnkalnas valdību, 6. jūlijā mēs organizēsim kopīgu sesiju starp mūsu ministru padomu un Horvātijas valdību. Tā notiks Sarajevā. Tālāk ir 15. pants stabilizācijas uh, uh, nolīgumā. Mēs pilnīgi noteikti to respektēsim, un šajā sakarā mēs esam iecerējuši sadarboties ar Melnkalni un arī ar Maķedoniju. Esam parakstījuši vienošanos šī gada aprīlī. Ir vēl viens svarīgs elements divpusējās attiecībās un tas attiecas uz galīgo robežu noteikšanu. Mēs strādājam ar mūsu kaimiņu valstīm, lai noteiktu robežu starp Bosniju, Horvātiju, Bosniju, Serbiju. Mēs uh, esam sagatavojuši izsmeļošu informāciju šajā sakrā un darba plānu, lai varētu panākt vienošanos ar abām valstīm, lai varētu maksimāli drīzā laikā nospraust mūsu kopīgās robežas. Tāpat ir parakstīts robežu līgums ar Melnkalni, kas ir spēkā. Tas mums ir ļoti svarīgs temats, un es ceru, ka mūsu Eiropas eh, draugi mūs atbalstīs, lai mēs varētu galīgi atrisināt robežu problēmas. Dāmas un kungi, Bosnija, Hercegovīna. Atzinīgi izsakās pār Eiropas Savienības uh, Eh, sadarbības stratēģiju. Bosnija, Hercegovina un Eiropas Savienība ir ar daudziem kopīgiem izaicinājumiem, tāpēc mēs esam gatavi izlēmīgi stiprināt drošību Eiropas kontinentā un atbalstīt tiesiskumu un demokrātiju uh, visā pasaulē. Tāpat Mēs esam gatavi piedalīties krīzes pārvaldīšanas operācijās, esam parakstījuši vienošanos šās sakarā, un mēs uzrunājam augsto pārstāvi un kompetentās lēmēja iestādes drošības jomā, lai varētu sadarboties un eh, piedalīties šajās misijās. Bosnija, Hercegovīna ir izlēmīgs partneris un drošs partneris, un tas vēlas, eh, kas vēlas darboties, aizstāvot un sargājot drošību, apzinoties tā svarīgumu. Kad Bosnija un Hercegovina vadīja Eiropas padomi, tika apstiprināts dokuments, lai vērstos pret terorismu un ārvalstu kauģiniekiem. Bez tam ir apstiprināts papildu protokols šajā sakarā. Mēs bijām sestā valsts, kura to ratificēja. Un Tas stājas spēkā šogad 1. jūlijā. Bosnija Hercegovina ir pirmā reģiona valsts, kas ir grozījusi kriminālu likumdošanu, lai varētu sodīt ārvalstu kaujiniekus, kuri dodas no Bosnijas, lai cīnītos citās valstīs. Tāpat arī mēs vēršamies pret terorismu un organizēto noziedzību. 2016. gadā Bosnijā Hercegovinā nebija neviens gadījums, kad kāds e, kaujinieks dotos e, pievienoties e, karadarbībai citā valstī. 2016. gadā atgriezās nevis uh, tūkstošiem kaujinieku no Sīrijas, bet tikai 46, no kuriem 20 tiek tiesāti un pārējie pakļauti Bosnijas tiesības sargājušo iestāžu kontrolī. Mēs sadarbojamies ar mūsu izlūkošanas uh, dienestiem un par eh, arī prognozes eh, šī gada un uh, nākošajam semestrim ir līdzīgas, ka bosnieši nedosies karot uz ārzemēm. Tāpat Piebildīšu, ka mēs esam gatavi stiprināt mūsu antiterorismu stratēģiju, lai vērstos pret vardarbību, radikalizāciju, radikalizēšanos un vardarbību. Mums ir kopīgi jācīnas pret šo pasaules mēroga izaicinājumu. Tāpat arī mēs strādājam, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Un Tāpat mēs turpinām veidot kapacitātes un mehānismus, lai varētu eh, ātri identificēt eh, terorisma finansēšanas un atbalstīšanas aktivitāti, kā arī mēs ceram, ka Bosnija un Hercegovīna kas ir apstiprinājusi darba plānu, e, tiks svītrota no šīs fatvas saraksta. Pagājušajā gadā komisija ir sagatavojusi iniciatīvu zema līmeņa dialogam starp Eiropas Savienību un Rietu Balkāniem lai veicinātu drošību reģionā un dubultot sadarbības mehānismus. Noslēgumā. Piebildīšu, ka Bosnija un Hercegovina ir izveidojusi draugu, Eiropas draugu grupu, kas darbojas nu jau vienu gadu. Eiropas parlaments arī turpina atbalstīt manu valsti, tad šī grupa turpinās darbosities nākotnē. Mēs organizēsim dažādus pasākumus, kas koncentrēsies gan uz politiskiem pasākumiem, gan uz citiem jautājumiem, kurās Bosnija varēs būt vairāk klātesoša, kā piemēram kultūras jomā, jo mums ir ārkārtīgi bagātīgs kultūras mantojums. Un pilnīgi noteikti mūsu kultūras darbinieki ir eh, zināma nozīmīgi ne tikai Bosnijā ar Hercegovinā, bet visā mūsu reģionā, bet Eiropā. Ir ļoti svarīgs projekts, eh, kas ir muzeja projekts ar Sevik, kurš atbalsta un atspoguļo solidaritāti starp māksliniekiem mūsu valstī. Un visbeidzot, vēlēšanu reformā. Bosnijā Hercegovinā mēs visi apzināmies, ka ir ļoti svarīgi reformēt vēlēšanu likumu. Un ka ir jāņem vērā. Eh, atšķirības un plaisas, kas un trūkums, kas pastāv cilvēktiesību tiesās un gadījumus, kas ir skatīti cilvēktiesību tiesās. Tāpat arī ir jāpiemēro Strasbūras tiesas nolēmumi, jo pretējā gadījumā var rasties eh, problēmas un Eh, problēmas šo nolēmumu neievērošanas sakarā. Ja Sēdiča Finci lēmums netiek ievērots, tad tas ir pret cilvēktiesībām un pret Strasbūras eh, tiesību, eh, Strasbūras tiesas nolēmumu. Pilnīgi noteikti. Mēs visi vēlamies, lai vēlēšanu likums tiktu grozīts, bet atkārtoju, ka ir nepieciešams uh, uh, pilnībā izpildīt cilvēku tiesību tiesas uh, eh, lēmumus. Uh, tie pārsniedz manas valsts likumdošanu, tomēr nav nekādu attaisnojumu, lai šie nolēmumi nestātos spēkā. Kā jau es sacīju, tiks ņemtas vērā šīs reforma programma un Strasbūras tiesas nolēmumi. Tāpat es gribētu aicināt visas puses, visus spēlētājus Bosnijā, Hercegovīnā, lai tiktu pildīti visi nosacījumi, un šajā sakarā vissvarīgākais reformas punkts ir e, izpildīt Strasbūras tiesas nolēmumus. Bosnijas Hercegovinas gadījumā tas ir ārkārtīgi būtiski, jo Mēs vēlamies piederēt šai Eiropas vērtību, principu un tiesību saimēji. Bosnijā, Hercegovinā, piemēr, īstenot reformas, veikt un pasākums un spērt soļus, kas ir nepieciešami iestājai Eiropā, uzlabot sadalī, e, sadarbību vienmēr būs mūsu institucionālā darba prioritātes. Es vēlos atkārtot Bosnijas Hercegovinas ministru padomas gatavību izpildīt šos pasākumus un spērt soļus, kas nodrošinās Eiropas integrāciju visu Bosnijas Hercegovīnas pilsoņu interesēs. Bosnijas Hercegovīnas pilsoņi gaida kādu brīdi, kad valsts saņems kandidāts valsts statusu. Mēs apzināmies, ka pastāv uh, dažādi kavēšanās riski, taču šis mērķis iestājas Eiropas Savienībā ir svarīgākais mums. Es vēlos vēlreiz turpin priekšsēdētājs sveikt mm, mūsu vidū semināru dalībniekus mm, par leģislatīvo ciklu, to, ko organizē Eiropas parlaments un sveicu mūsu vidū deputātus no Marokas, Mjārmas, Bosnijas, Hercegovinas, Nigērijas, Peru, Tanzānijas, Tunisas eh, un Panāfrikas parlamentā. Esiet sveicināti. Un tagad mēs pāriesim pie debatēm. Vispirms vārds deputātam Treidam. Um, mēs... Paldies priekšsēdētājiem. Uh, paldies arī ministra kungam. Prieks jūs redzēt mūsu komitejām pēc gada. Lielas paldies arī par ļoti konstruktīvo sanāksmi, kas eh, notika Sarājeva mm, pirms kādām desmit dienām, kur viesojos es un arī kolēģis Tilkulā eh, kungs. Um, man tiešām um, ir atbalsts, eh, mūsu atbalsts jums nepieciešamajām reformām. Un jūs jau ļoti daudz ko darāt, daudz uh, vairāk nekā esam redzējuši iepriekšējo gadu gaitā. Tā kā liels paldies jums par to. Nu, tiešām vajadzētu veicināt tādus reformētājus kā jūs, lai tieši tāds jūs arī turpinātu. Jūs jau esat mm, daudz ko paspējis izdarīt, neskatoties uz to, ka reformu ritms tik nedaudz palēnināts, bet es mm, ticu, cieši ticu, ka jūs esat eh, cieši apņēmies mm, pabeigt šo procesu un arī šī tuvināšanās eh, Eiropai. Es eh, zinu, jūs vēlaties, lai Bosnija un Hercegovina saņemtu kandidātu valsts statusu. Zinu, ka jums tas ir svarīgi. Uh, Tu šeit politiskā līderība ir ļoti svarīga. Visupirms uh, um, reformas, institucionālās reformas. Um, es zinu, ka jūs meklējat kompromisus, lai turpinātu šo procesu. Un es arī atceros uh, tikšanos Baņa Lukā. Uh, pēc tikšanās ar Ājevu, un um, mēs tikāmies arī Gorcinado, uh, kas ir um, ārlietu ministrs. Mēs tikāmies arī ar Serbijas pārstāvjiem un Dodika kungu. Un es viņam skaidroju, ka tāds ir šīs process, viņš ir sastāvdaļa, viena no sastāvdaļām šajā procesā, viņš nevar būt vienīgais mūsu sarunu partneris, viņš ir viens no posmiem šie ķēdē, un uh, lūk, viņ, visiem jāsniedz atbildes uz anketu, kas ir otrs svarīgais uh, punkts, um, uh, par ko diskutējam šobrīd. Mums parlamentā ir neliela problēma. Mēs trūkst, mums pašiem trūkst iespējas saņemt un apkopot šo uh, informāciju. Mums uh, līdz ar to tiek kavēti kontakti jūsu valsti. Un es tiešām ceru, ka mēs iekšēji parlamentā atrisināsim šo iekšējo problēmu. Es ceru, ka varbūt tas jau ir atrisināts un uh, varēsim arī turpmāk regulāri tikties, un, lai uzklausītu Bosnijas Hercegovinas kolēģus, lai labāk saprastu, uh, kāda ir jūsu valsts situācija. Uh, Mēs nevarēsim risināt sārunas tagad Eiropas Savienības vārdā, bet uh, uh tā būs lieliska iespēja apmainīties viedokļiem. Uh, tā kā paldies kolēģiem šeit parlamentā, kas parūpējušies par to, lai mēs izietu no šīs trupceļa beidzot. Ko jūs uzskatāt, uh, kā tad ir ar šo anketu, kā ir ar komis, sadarbību ar komisiju, kad tad tiks saņemta šī pozitīva atbilde un kad tad jūsu valsts nostāsies uz šī Eiropas ceļa ciešāk? Paldies. Tagad Bikungs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām esmu ļoti iepriecināts, ka mūsu ciemiņš šodien ir Zvistiņš kungs un ļoti augstu vērtēju, ka starp uh, šīm divām sanāksmēm ir bijis tikai vienu nedēļu laika, un uh, kopā ar Predus kungu me, uh, es biju Sarajevā, mēs varam turpināt dialogu, un tādēļ gribētu pirmkārt uh, apsveikt priekšsēdētāju, jo jūs par savu valdību prezentējat ļoti labus indikātors. Uh, Bosnija Hercegovina var ļoti labi strādāt, tas ir pierādījis un virzīt lietas uz priekšu, un problēmas var atrisināt, neraukoties uz uh, sarežģītajiem institucionālajiem nosacījumiem, kas bieži vien atbalstos, kas grib pātrināt Bosnijas Hercegovinas ceļu uz Eiropas Savienību. Un uh, Jūs zināt, ka parlamentā ir jūsu draugi, kas vēlas pārvarēt iekšējās un ārējās problēmas, bet arī radīt labāku sapratni par jūsu Eiropas mērķiem. Es saprotu, ka dinamika 2015. un 2016. gadā notikuma attīstība ir palielināsies 2011. Eh, gada pirmajā pusē zināmā apjomā. Gribētu uzdot jautājumu par divām lietām, ko uzskatu par nozīmīgām, lai reformas gūtu panākumus, ko vēlties īstenot Bosnijā Hercegovinā. Pirmkārt, ir uh, runa par parādību, ka daudzas valstis uh, Balkānu reģionā tā ir smadzeņu noplūšana, ka visproduktīvākā uh, iedzīvotāja daļa uh, aizplūst prom no valsts, un tas rada ļoti lielas demogrāfiskas un politiskas sekas kopš 1990. Eh, gadiem. Vairāk nekā 23 eh, miljonu Austrum Eiropas ir eh, devušies rietumērās virzienā. Vai jums ir kāda informācija, kas varētu būt nozīmīga pēckara situācijai Bosnijā Hercegovinā, kā ministru prezidents? vai jūs grasāties iztenot kādus pasākumus, kas varētu palēnināt šo jauno cilvēku aizplūšanu no Bosnijas Hercegovinas? Kas gan īstenos visu šīs reformas, ja šie cilvēki atstās Bosniju Hercegovinu, tīpaši jaunie cilvēki? Nākamais par sociālo dialogu, lai reformas eh, gūt panākums ir jāiekļauj arī Sociālajie partneri, lai novērstu reformu šķēršus, vai jūs kaut kur pastāstīt par sociālo dialogu, kurā valdība ir iesaistījusies. Un tālāk es gribētu jums pateikties par uh, ielūgumu un atbalstu. Ir uh, procedūra parlamentārās uh, komitejas veidošana un uh, parlamentārā sadarbība uh, var veiksmīgi turpināties. Jā, paldies. Tagad vārds Radoškungam. Paldies priekšsēdētājiem. Sveicu jūs, Zvizdiņš kungs, šeit. Kā Bosnijas Hercegovinas parlamentu deputātus un arī vēstniec kundzi. Paldies, ka jūs eh, pastāstījāt situāciju Bosnijā Hercegovinā. Ir jauns ziņojums arī par finanšu konsultāciju Bosnijā Hercegovinā un eh, finanšu jautājumu, piemēram, par nodokļu jautājumiem, bet, protams, ļoti daudz, kas ir vēl jādara. 58% ir uh, importu, ko nosacīs eksporti. Tas nozīmē, ka Bosnija Hercegovina ļoti lielā apjomā atkarīga no importiem. Ražošana ir zemā līmenī, jo tieši jautājums, kas ir jāatrisina. Mans jautājums jums ir šāds. Tas attiecas uz anketu. Atbildot uz anketas jautājumiem, jums noteikti ir nepieciešams koordinēties eh, valdības līmenī valsts līmenī, iestāžu līmenī koordinācijas mehānisms, kas ir pieņēmts un kas ir viens no sarežģītākajiem koordinācijas mehānismiem vispār, kā valstī var pastāvēt. Mēģinot eh, rast atbildes uz anketas jautājumiem Bosnijai Hercegovinai kopumā, vai jūs izmantojāt šo koordinācijas mehānismu, un ja jūs to darījāt, kā tas darbojās? Tas bija viens no svarīgiem priešnosacījumiem, lai veidotu pozitīvas attiecības starp Bosniju, Hercegovinu un Eiropas Savienību. Tas arī parāda, kā Bosnija Hercegovina darbojas. Gribētu uzzināt par to, kā funkcionē koordinācijas mehānisms un kā to uh, grasāties uh, piemērot citos uh, iestāšanās uh, posmos. Nākamā runātāja - Fajons Kunze. Pirmkārt, gribētu jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā. Jūs pieminējāt jūsu mērķus, ambīcijas, soļus, ko spēra Bosnijai Hercegovina ceļā uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienība mums pilnībā atbalsta. Varbūt, ka tas, ko Preduskungs teica, vēlos to atsaucies, atsaukties ļoti labi, ka būs eh, sadarbības ar parlamentāriešiem pēc iespējas drīzāk. Reizēm eh, Bosnijas eh, Hercegovinas iestāžu pusē ir nepietiekama caurskatāmība kādā veidā parlaments ir iesaistījies šajā procesā. Protams, šeit runa ir arī par eh, žurnālistiem, par akadēmiķiem. Tātad tas ir caurskatāmības jautājums. Deputāti ir nosūtījuši vēstuli institūcijām un parlamentam ar iniciatīvas priekšlikumu, kā glābt šo Bosnijas Hercegovinas televīzijas eh, staciju kanālu. un tas nebūtu pieņemams, ja valsts televīzija vairs tur nedarbotos. Tā būtu pirmā valsts, kur tā nedarbojas. Mēs neesam vēl pagaidām saņēmuši atbildi par šo jautājumu. Gribētu pajautāt, vai mēs varam sagaidīt atbildi no jūsu puses. Protams, ka finanšu palīdzība ir nepieciešama, un, protams, eh, varbūt vajadzētu veikt arī analīzi, kā televīzijas kanāls eh, varētu tikt atbalstīts. Domāju, tas būtu ļoti svarīgi. Uh, Eiropas Savienības reformu ietvaros. Tas ir mans konkrētais jautājums. Bet uh, runājot par cieņu pret terorismu, par radikalizāciju, jūs mums necāt informāciju, bet uh, gribētu pajautāt, kā jūs sadarbojaties ar citām valstīm reģionā, jo tas ir drošības jautājums. Pastāv reģionā arī zināmas bailes nedrošība, cik daudz, cik daudz datiem jūs apmaināties, ko mēs varam sagaidīt no Bosnijas un Hercegovinas cīņā pret radikalizāciju. Paldies! Yes. Paldies! Tagad uh, vārds jums. Ministra prezidenta kungs, jūs varat tagad atbildēt. Lūdzu. <clears throat> Hvala najljepša svim uvaženim zastupnicima. Jā, liels paldies, dāmas un kungi. Paldies par jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Es vēlētos jums teikt paldies par jūsu apsveikumiem. Mūsu centieni tiek atzīti un arī panāktais progress mūsu valstī tiek atzīts cīņā uz Eiropas, ceļā uz Eiropas integrāciju. Esam stiprinājuši tiesisku valsti, reģionālu sadarbību, tīpaši tas noticis pēdējos divos gados var būt lepns un teikt, ka mēs esam atgriezušies uz ceļa, uz kur jau bijām pirms kādu laiku, un es ceru, ka šis ceļš mums vedīs uz Eiropas Savienību. Uh. Tādēļ mums ir vajadzīgs progress ekonomiskajā ziņā, mums ir vajadzīgas reformas un īpaši laba sadarbība ar mūsu kaimiņu valstīm. Tagad pēc kāras atbildēšu uz jautājumiem, kurus uzdevāt. Priedas kungs. Viņš ir tuvs draugs, viņš runāja par anketas jautājumu un par procedūru un par to, kā ir attīstījies šis jautājums. Par pēdējiem skaitļiem, aktuāliem skaitļiem. Uh, mums valstīm esam sākuši atbildes ir uh, ievadīt uh, vienā sistēmā. Mēs gan esam zaudējuši vairākus mēnešus. Un uh, tad būs atbilde, kas tiks sniegta par Bosniju un Hercegovinu. Tad būs datu kopums. Svarīgi ir, lai nebūtu, nerastos vēl vairāk jautājumu, bet lai tiktu uzsākta atbilžu pārbaude un eh, lai tiktu pārbaudīt kvalitāte, lai nākamā gada pirmajā pusgadā mēs uh, saņemtu pozitīvu atzinumu un lai varētu arī saņemt uh, iestāšanos valsts statusu. Gribētu uzsvērt, ka esam apņēmīgi turpināt ceļu uz Eiropas Savienību. Nav mums nekādas citas alternatīvas Bosnijā-Hercegovinā. Tas vienīgais ceļš, pa kur vēlamies doties tiek īstenots visas reformas. Reformas ir ļoti sāpīgas un sarežģītas. Tādēļ domāju, ka mēs tiešām esam arī pelnījuši, esam pelnījuši iestāšanās statusu, kandidātu valsts statusu. Ir jābē, jāizbeidz blokāde, kas jau ilgusi vairākus gadus, un stabilizācijas un asociācijas nolīgums tika pieņemts pirms deviņiem gadiem. Visā šajā laikā mēs izņemot Horvātiju, esam bijuši tie, kas ir parādījuši vislabākos rezultātus. Mēs negribam kļūt par turpmāko, turpmākas bloķēšanas upuriem. Mēs vēlamies izpildījumos pienākumus un virzīties uz Eiropas Savienības pusi. Tādēļ mums, protams, ir jāievēro tas, jāizpild tas, ko esam apsolījuši. Tas ir būtiski. Tādēļ ir arī nozīmīgi ka mēs eh, rastu tādu vienotu regulējumu parlamentārajā komitejai, lai virzītu uz priekšu procesu. Es dzirdēju, ko Tadiču kungs eh, teica savās komentārus pirms pāris gadiem, bet eh, pēdējais komitejas priekšlikums un Picos kunga priekšlikums ir ļoti pieņemami. Tādēļ es uzskatu, ka mēs uh, pamazām tagad pēc diviem gadiem sākam virzīties uz priekšu un problēma šķiet eh, risinās. Būtu ļoti labi arī, ja Tadiča kungs eh, šeit varbūt varētu drusku pamātra galvu un uh, signalizēt, ka viņš ir sapratis, ko es saku. Tālāk par Picos kunga jautājumu par smadzeņu aizplūšanu, tīpaši par jauno cilvēku aizplūšanu no valsts, tā ir ļoti liela makroekonomiska problēma Bosnijā, Hercegovinā, un ne jau tikai. Mūsu valstī ir ļoti daudz cilvēki, jaunie cilvēki, kas uh, dodas prom arī no citām Eiropas Savienības valstīm, bet jaunatne pamat Balkānu valstis, tā ir problēma. Visās investīciju programmās mēs ņemam vērā šo faktoru. Mēs cīnāmies par to, lai stiprinātu MVU, lai radītu jaunas darba vietas un eh, tās darba vietas, uh, kas ir īpaši pievilcīgs jaunajiem cilvēkiem, lai tās neapdraudētu, lai atrisinātu šo problēmu. Mums ir jāizturno divi projekti. Mums ir jārada jaunas darba vietas pēdējos 20 mēnešos. Mēs esam 10 tūkstošus eh, jaunas darba vietas radījuši ražošanā, un daudzas ir tieši domātas jaunajiem cilvēkiem. Mums ir vajadzīgas arī izglītības uh, sistēmas reformu Bosnijā-Hercegovinā. Ceru, ka tas drīz uzsāksies, lai arī zināšanu līmenis eh, jauniem cilvēkiem atbilst tam, ko prasa darba tirgus, kas attiec uz sociālajiem sarunu partneriem. Tas ir svarīgi demokrātijā, to esam arī sapratuši. Dialogs notiek ar sociāekonomisko ekonomisko padomu palīdzību, starpniecību, tiek noteikts direktīvas, lai risinātu likumdošanas problēmas. Lai aizsargātu darba ņēmē tiesības, ir tīpaši viņa tiesības, tiesības uz darbu un uh, tiesības uz labiem darba apstākļiem. Ir vēl viens punkts, eh, par, kuriem, par kuru mēs varam vienoties. Ir arotbiedrības, kas pārstāv darba ņēmējus. Šīs arotbiedrības. Tām arī turpmāk ir jābūt eh, politiski neatkarīgām un finansiāli neatkarīgām. Tikai tādā veidā tās būs spējīgas pienācīgā veidā aizstāvēt Bosnijas Hercegovinas darba ņēmējus. Tālāk atbildēšu uz nākamo jautājumu, ko uzdeva Radoša kungs. Kā jau teicu, koordinācijas komiteja ir pārstāvēta visās Bosnijas Hercegovinas iestādēs. Mums ir 33 darba grupas, tur ir 1500 dalībnieku, Viņa ir no dažāda administratīvā līmeņa, pārstāv visu administratīvos līmeņus. Bosnijā Hercegovinā viņa ir pilntiesīgi locekļi un uh, aizvietotāji, kas strādā dažādos administratīvos līmeņos un pārvaldu struktūros. Tāpat arī kantoni ir pārstāvēti. Jūs redzat, ka tā ir ļoti pilnīga koordinācijas sistēma, lai kopā atbildētu uz Eiropas Savienības anketas jautājumiem. Mēs eh, sniedzām reālu pārskatu par eh, politisko, tiesisko un sociālo situāciju mūsu valstī. Tālāk par Fajonas kundzes uzdoto jautājumu. Jūs runājāt par valsts televīzijas kanālu. Mēs valdībā uzskatām, ka valsts dienesti. Tiem ir jāstrādā profesionāli un neatkarīgi, jābūt neatkarīgiem arī finansiāli. Lai varētu sniegt neitrālu informāciju, lai ziņotu par iestāžu darbību. Ministru padomē mēs vairāk kārt esam apstiprinājuši finanšu palīdzību valsts televīzijas kanālam, lai kanālam būtu arī starptautisks skanējums. Tagad uh, ir izstrādāts arī likumprojekts, kas uh, atrisinās uh, valsts televīzijas kanāla jautājumu. Mēs ceram, ka šis uh, likumprojekts drīz tiks pieņemts, lai problēma varētu tikt atrisināta. Uh, kas attiecas uz mūsu sadarbību ar citām kaimiņu valstīm cīņā pret terorismu un ekstrēmismu, ir eh, nolīkums ar Eiropolu. Tas pirms kādu laicību bija bloķēts, bet tagad tas viss ir atrisinājies. Mēs strādājam kopā ar policijas eh, dienestu vienībām un ar izlūkdienestiem no dažādām valstīm. Kā jau teicu, ar Eiropolu, ar visu reģionu kopumā un ar visām valstīm, arī ar ASV un Eiropas Savienību, jo terors ir eh, globāls apdraudējums, un neviens eh, no tā nav pasargāts. Mēs strādāsim preventīvi, un eh, mēs arī uz to koncentrējamies. Mēs vēlamies saglabāt sadarbības līmeni. Mēs nevēlamies ārzemju kaujiniekus, kas nāk no mūsu valsts. Šogad nebija neviena šāda gadījuma. nebija iesaistīts neviens no mūsu valsts terorismu uzbrukumos, un nebija arī nekāda etniskās eh, diskriminācijas gadījumu. Ir svarīgi, lai visas reliģijas tiktu iesaistītas dialogā, kas mums palīdz cīnīties pret eh, terorismu un ekstrēmismu. Pēdējos pusotros gados Paldies Dievam, nekas nu, nav slikts noticis. Mēs varējām sevi aizsargāt pret terorismu un ceru, ka tā arī būs turpmāk. Tas arī ir svarīgi samierināšanās procesā. Paldies, ka uzdevāt man jautājumus. Paldies par pacietību un uzmanību. Vēlētos eh, vēlreiz paust mūsu apņēmību, mūsu vēlmē integrēties Eiropas Savienībā gan ekonomiskā ziņā, gan darbiet radošanā, reģionālā sadarbība, bet īpaši ar mūsu kaimiņiem. samierināšanās un savstarpējās sapranas garā. Paldies, ka jūs strādājat mūsu labā un arī nākotnē ceru, ka būsim labi partneri. Tāpat kā līdz šim, paldies. Paldies un novēlu jums veiksmīgu turpmāko vizīti Briselē. Bueno, continuamos, por favor. Turpinām darbu. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas Savienības politiskās attiecības ar ASER valstīm. Mēs otro reizi skatām iniciatīvas ziņojumu, ko gatavo AFET komiteja par Eiropas Savienības politiskajām attiecībām ar ASEAN. Grozījumi bija aizsniedz līdz 3. E, maijam, ir kopā iesniegt 162 grozījumi, 15 kompromisi grozījumi, ko piedāvā referents, un tagad bez kavēšanās es došu vārdu referentam Butikoferam. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētājiem. Mm, jūs jau pieminējāt, ka mums ir izdevies vienoties par 15 uh, kompromisu priekšlikumiem. Es vēlos pateikties uh, visiem referentiem. par konstruktīvos un labu sadarbību. Tāpat es vēlos pateikties EAS kas arī atbalstīja mūsu darbu. Man ir divas lietas jāpasaka. Viena par sesto kompromisu, kompromisu grozījumu par sesto punktu. Tā ir kļūda un atvainojiet par to, tā ir mana vaina. Tur šis tās tika izlaists salīdzinot ar sākotnējo uh, kompromisa grozījumu tekstu, par kur tika panākta vienošanās ar ēnu referentiem. Tā kā es šodien visus informēju, ka es iesniegšu mutisko grozījumu priekšlikumu rīt, lai labotu šo kļūdu. Viens uh, teikums, ko es gribēšu pielikt klāt tekstam ar mutiskā grozījuma palīdzību, sestā grozījuma beigās ir šāds uzsver ES uh, intereses uh, uh, sadarbībā ar reģionu un ASEAN partneriem. Būtu žēl, ja mēs palaistu garām uh, izdevību aktīvāk iesaistīties eh, šajā partnerībā, un līdz ar to tas noteikti ir jālabo. Un otra lieta, kas eh, man jāpasaka, skar desmito punktu ziņojumu projektam, kur eh, runa ir par ASEAN 50. gada dienas svinēšanu. Uh, par godu um, ASEAN un Eiropas Savienības formālo attiecību nodibināšanai. Tātad uh, attiecības turpinās 40 gadus, tad tas gan 40. gada dienu šādai partnerībai, gan 50. gada dienu ASEAN uh, dibināšanai. Uh, Eh, būtu ļoti labi, ja arī šo tekstu mēs varētu apstiprināt mūsu grozījumus. Paldies eh, referentam tagad Tānoka kungs. Vispār es nelūdzu vārdu, bet eh, es īsi izteikšos. Lielisks ziņojums un bija prieks būt par referentu. Daudzi cilvēki pielēdzina ASE un Eiropas Savienībai. Nu, pāragri ir to darīt. ASEAN ir tāda. Uh, daudz heterogēnāka valstu apvienība, runājot gan par valdībām, gan par tautām, gan par starpkultūru attiecībām. Un uh, es ceru, ka nākotnē uh, šī savienība kļūs par tādu vienotāku tirzniecības bloku, un uh, mums būs labas komercattiecības, bet šobrīd turpat muitas savienības nepastāv, tā kā droši vien būs ilgi jāgaida. Uh, bet uh, rekomendācijas šajā ziņojumā ir labas rekomendācijas un veicina ASEAN valstis sadarboties vairāk, integrēties vairāk, runājot gan par tirzniecību, gan par komerclietām. Nu, un tad likt labu pamatu turpmākām attiecībām. Tā kā nākotnes labā es uh, Aicinu jūs pieņemt šo ziņojumu, apsveicu Butikofera kungu. Un ar vienu izņēmumu EKR grupa atbalstīs visus kompromisa grozījumus. Paldies, Helmuts Šolts, lūdzu. Un arī vēlos pateikties referentam par ziņojumu projektu un par labu sadarbību pie kompromisa priekšlikumiem. Es te saskatu groziem priekšlikumus un idejas, kas ļoti patīk mūsu grupai. Bet varbūt būtu labi, ja drosmīgāk eh, tiktu izskatīti grozējumi, eh, kas skata pilsoņu līdzdalību demokrātiskajos procesos, pārvaldības procesos. Bet eh, kopumā vismā rīt domāju, ka balsojums mums eh, būs pozitīvs, un eh, es domāju, ka šī ziņojums labi ietekmēs gan politisko, gan ekonomisko attiecību, gan arī sociālas lietas un sadarbību ar ASEAN tur, valstīm turpmāk. Paldies, eh, tagad Logu Bīleris kundze. Paldies priekšsādātājiem. Es domāju, ka tas ir labs ziņojums. Daudz grozējumu par devīto kompromisu, par cilvēku tiesībām un uh, valsts. Uh, diplomātiju. Es redzu pusinīkunga lūgumu teikt, ka sveicinām pirmo ASEAN politisko dialogu par cilvēktiesībām, kas notika 2015. gada oktobrī. Un priecājamies par turpmāko šādu dialogu norisi. Tas viss ir ļoti labi un pareizi. Varbūt EAS e varētu pateikt, kā šis nākamais politiskais dialogs notiks. Varbūt tas tiks organizēts par godu mūsu partnerības 40 gadu svinībām. Varbūt EAS kolēģis Pusīnī varētu man atbildēt uz šo jautājumu. Nu tad aicināsim kolēģi atbildēt. Paldies, jā, labprāt atbildēšu šo jautājumu. Mēs jau vairāk kārt esam mēģinājuši. Pagājušā gada esam runājuši, esam partneriem par eh, to, kā turpināt eh, politisko dialogu, kādu ietvaru organizēt, bet eh, pagaidām daudz iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams. Mm, tagad Filipīnas ir prezidējoša valsts ASEAN. Uh, grupā, un tagad mēs uh, tiešām ceram, ka izdosies uh, organizēt uh, dialogu turpinājumu šī gada beigās, varbūt novembrī. Par datumu darba kārtību programmu vēl nav skaidri, vēl nav skaidrības, bet um, cerams, ka pārvarēsim šķēršļus. Vienmēr esam bijuši ļoti precīzi. 2015. gada Briseles eh, politiskais dialogs nav vienreizēja iniciatīva. Vēlamies, lai tas notiktu regulāri un um, kļūtu par mūsu attiecību raksturu īpatnību. Tā tad eh, ļoti konkrēti pie tā strādājam un cerams, ka otrais dialogs notiks novembrī šogad un cerams, ka varēšu jums ļoti drīz to apstiprināt. Paldies Businīkungam! Nu, tas arī viss par šo punktu. Balsošana notiks rīt komitejā un uh, plenārsēdē septembrī. Nākamais punkts darba kārtībā, bet um, es redzu, ka kāds vēlējas izteikties. Par šo punktu vēl lūdzu. Jāatvainotas pārstāvu Davidu Mārtinu. Es saku, uh, Gilkundze. Un uh, ko uh, Davids Mārtins vēlas pateikt? Viņš vēlas pateikties referentam par labu darbu pie šī ziņojuma. Ļoti labi, ka te tiek um, apskatīti visi pamataspekti. aspekti kas dominē mm, ES un ASEAN attiecībās šobrīd, vajadzētu šīs attiecības vēl padziļināt un paplašināt. Protams, ASEAN mm, nav um, tikai mūsu tirsniecības partneris, bet arī strateģiski svarīgs partneris šajā mainīgajā globālajā uh, pasaulē. Mēs atbalstām uh, ASEAN valstu darbību un sadarbību ar Āziju, Āzijas reģionu principā. Strīds uh, Dienvidķīnas jūrā un, teiksim, tāda lieta, kas mūs īpaši interesē, kā arī vide, cilvēku tiesības, ilgspējīga attīstība un nekonvencionālā drošība. Es eh, varu daudz ko piedāvāt, runājot par reģionālo integrācijas politiku, miermīlīgu attīstību, eh, līdzās pastāvēšanu, administrācijas veidošanu, konverģenci. Mēs varam dalīties paraupraksēm ar ASEAN partneriem, lai viņi varētu attīstīt savu modeli. Mūsu grupai ir vairāki grozējumi priekšlikumi iesniegti tos diezgan viegli inkorporēt kopējā tekstā. Paldies Butikofra kungam, kas eh, to visu centies ņemt vērā. Viena lieta, kas atrauc Deividu, vajadzētu runāt par politiskajām attiecībām ar ASEAN, eh, uzsverot eh, reģionālos FTA nolīgumus un tirzniecības aspektu. Un, uh, ka tas nav iekšējais darba kārtības jautājums, bet uh, uh, kas arī viņa prāt jāatspoguļo mm, šajā tekstā. Paturot to visu prātā, mm, es ļoti ceru, ka varēsim nobalsot par šo ziņojumu rīt. Paldies! Mēs izskatīsim Eiropas Savienības politiskās attiecības ar Indiju. Atvainojiet, eh, atkal kādu nepamanīju. Eh, Butikofera kungs, protams. Eh, paldies, es gribēju atbildēt kolēģijai par šo kontekstu, politiskā sadarbība un tirsniecības sadarbība ar ASEAN valstīm. Esmu runājis ar Inta komitejas uh, priekšsēdētāju. Esmu ļoti godprātīgi viņu aprunājies un um, esmu pārliecinājies, ka Inta neiebilst pret šo ziņojumu un tā tekstu. Ļoti labi. Nu, tagad esam pabeiguši šī punkta izskatīšanu. Ļoti labi. Tātad. Plenāra sēde septembrī. Tieši pirms ES um, Indijas samita Ņudelī nedēļas beigās mums bija 194 grozējumi, 16 kompromisa grozējumi, ko referents ir izcīnījis. Došu vārdu uh, predikungam. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms uh, vēlos pateikties uh, citu grupu pārstāvjiem par labajām sarunām, uh, runājot par attiecībām starp ES un Indiju. Izriet no šīm sarunām, ka vairākums vēlas pastiprināt, intensivēt attiecības starp mūsu divām demokrātijām. Ceru, ka balsojums rīt to atspoguļos. Te ir svarīgs vēstījums. Uh, arī attiecībā uz ES eh, e Indijas sametu, kas notiks šoruden. Runa ir par tuvināšanos, turpmāk tuvināšanos eh, mūsu valstu starpām. Mums ir arī konkrēti priekšlikumi, kā to veicināt. Visu pirms eh, sākotnējā tekstā es gribēju attīstīt skaidru stratēģiju. Galu galā, ja iepriekšējā gadā pieņemtajā globālajā stratēģijā Indija tā tika diezgan netaisnīgi marginalizēta. Mm, un uh, mums tomēr bija jau paredzēta zināmai pasākumi, kas pēc iespējas ātrāk jāīsteno. Brīvās tirzniecības pasākumi, piemēram, jo tas noteikti nāks par labu mūsu abu valstu ekonomikām. Te ir arī daudz kompromisu, kas skar gan sadarbību, gan ārlietu politiku, kur mums ir līdzīgi izaicinājumi - drošība, starptautiska līmeņa politika, terorisms, migrācija, nelegāla migrācija. Politiskais dialogs un uh, labāka sadarbība, lai uh, pārvaldītu konfliktus, lai risinātu konfliktus. Tas viss mums ir ļoti svarīgi. Tad arī sadarbība ar ANO, starptautisko tiesību ievērošana, mūsu divu demokrātiju sadarbības formāts un eh, sadarbība starptautiskajā kontekstā ārlietu politikas eh, izaicinājumi arī tiek identificēti, un te par to ir bija, bija atsevišķi 80 grozījumi. Tur bija runa, piemēram, par uh, jūrniecības politiku un uh, pirātu uzbrukumiem uh, pie Indijas krastiem. Un tad runa bija arī par ilgspējīgu attīstību un vidi, vides politiku. Labāk sadarbība šajā ziņā palīdzēs arī attīstīt um, lietas starptautiskajā kontekstā. Bet runa ir arī par apmaiņas programmam, studentiem, uh, dažādu profesiju pārstāvjiem zinātniekiem, kultūras eh, aktīvistiem. Tas viss ir jāveicina. Un, protams, sadarbība cilvēktiesību jomā, sieviešu tiesību jomā, reliģiskās brīvības jomā. Tad vajadzētu vairāk rūpēties par šīm pamatbrīvībām. Daži vēstījumi, par kuriem esam varējuši vienoties, uh, ar ANU referentiem, kuriem es vēlos sirsnīgi pateikties. Šis vēstījums tagad ir ļoti spēcīgs un uh, cerams, ka to saklausīs gan New Delhi, gan uh, Eiropas uh, iestādēs. Nevēlos tagad mūs noslīcināt detaļās vai pretrunīgos faktos. Runa ir par tādu globālāku vēstījumu par mūsu divu demokrātiju tuvināšanos eh, un eh, rekomendācijām, mm, kuras, protams, kuru īstenošanā, protams, palīdzēs panākt šo tuvināšanos. Paldies, pirmais runātais, lūdzu. Gilkundze. Paldies priekšsādātājiem un paldies referentam par lielisku ziņojumu. konstruktīvo sadarbību. Es domāju, ka mēs visi novērtējam viņa centienus. Nu, labs brīdis fokusēties uz ES-Indijas attiecībām. Un tik tiešām ir jomas ar ļoti labu progresa potenciālu, kas ir uzsvartas šai ziņojumā. Tas ir izšķirīgi svarīgi ņemot vērā politiskās izmaiņas pasaulē īpaši runājot par ASV un viņu izolētības kursu. Mums ar Indiju ir strateģiskās intereses, un Kristians uh, uz tām jau norādījis, tas varētu papildināt šo sarakstu, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošana, globāla apņemšanos pildīt Parīzes vienošanos. Indijā mums ir arī Indija ir mūsu svarīgs sabiedrotais šai ziņā. Tad arī miers un stabilitāte Indijas okeānā un arī Dienvidķīnas jūrā. Tur arī Indija var būt sabiedroties, jo arī viņiem e, tur ir svarīgi tirzniecības maršruti tieši tāpat kā Eiropas Savienībai. Tātad varbūt dziļāk pieskarties terorisma apkarošanai un radikalizācijas apkarošanai. Mēs arī vēlamies uh, labāku kiberdrošību. Mūsu darba kārtības prioritāte ir um, darba vietas un izaugsme Eiropas Savienībā. Diskusijas uh, ar Indiju par ciešākām tirzniecības saitēm varētu palīdzēt panākt šo mērķi. Es sāku runāt par tirzniecību. Ļoti žēl, ka pagaidām nav bijis tāds labs progress uh, sarunās par FTA noslēgšanu. Desmit gadi ir pagājuši galu galā. Un uh, steidzama vajadzība Digitrade uh, un Tirzniecības komiteja pieskarties šim jautājumam. Galu galā FTA noslēgšana dubultotu mūsu eksportus uz Indiju, tā ir viena lieta, bet tas arī būtu ļoti svarīgs politisks signāls, ņemot vērā Brexitu un visu, kas ar to saistīts. Nu, šķiet, ka ir uh, pozitīvi signāli attiecībā uz FTA, kad uh, ministru, Indijas ministru prezidents viesojies uh, Francijā, Vācijā un Spānijā. Uh, Nu, varbūt šeit eh, gan parlamentam, gan mūsu komitejai vajadzētu intensīvāk uh, celt šo jautājumu. Eh, jūs jau pieminējāt samitu Ņudelī, nākamo samitu Ņudelī. Svarīgi saglabāt šo politisko impulsu un mm, ziņojums palīdzēs to darīt. Kā ēnu referente. Man prieks par uh, dažiem grozējumiem, kas tagad ir iestrādāti tekstam. Un ļoti labi, ka gan par CSR te ir runa, gan par eh, nabadzības eh, izskaušanu, gan par cilvēktiesībām, gan par klimata pārmaiņām. Priekšstādātājs aicina runātāju pabeigt. Runātāji turpina. Svarīgi tomēr. Jā eh, lai ziņojums būtu labi līdzsvarots, un īpaši svarīgi tas ir samita kontekstā. Mums e, lūdzu, lūdzu ievērot sev atvēlēto runas laiku, bet tagad vārds deputātam e, Tānokam. Es e, atsaucos uz Nīnas Gilas sacīto 99. gadā. Mēs tikāmies parlamentā ar Indijas draugu grupu Un vēlāk viens no mūsu kolēģiem kļuva par Indijas draugu grupas priekšsēdētāju. Indija ir pasaules lielākā demokrātija, tā tikai pieaug, tā drīzumā tai būs drīzumā vairāk iedzīvotāji nekā Ķīnā, tai ir ciešas vēsturiskas eh, saites ar Franciju, Portugāli, apvienoto karalisti, citām valstīm, un tā ir iesāstījusies cīņā pret klimatu pārmaiņām, cīņā pret džihādu terorismu, un Indija ir arī brik locekle, tā ir augoša ekonomika mums ir arī nepieciešams formāls brīvās tirzniecības nolīgums ar 27. gadu. Diemžēl man valsts eh, visdrīzāk būs izstājusies eh, no Eiropas Savienības. Daudzās dalībvalstīs ir eh, daudz plašā m, mm, indiešu diaspora Un viens aspekts, ko cilvēki neizprot, ir šobrīd divi Eiropas Savienības premjeri, e, kas ir ar indiešu izcelsmi, Portugāles premjers un jaunais e, e, īrijas tīšaks, jeb premjers. Tā ir pirmā reize, kad mūsu valstīs ir indieši izcelsmes premjerministri, un tas uzceļ mūsu ciešās saiknes ar Intiju Brokner kungs. E, Jā, paldies referenta kungam. Man ir daži komentāri. Pirmkārt, septītais kompromiss. Jūs pieminat īsi Pasaules tirniecības organizāciju bet jūs, jūs nepieņemat mūsu grozījumu simts, kurā runa ir par kviešu un rīzu krājumiem. Tas ir ļoti svarīgi, kā pārtiks vielu iedzīvotājiem, ja gadījumā vētras uh, un dabas katastrofas uh, varētu notikt. Es domāju, ka tā ir ļoti būtiska lieta un pašreizējās diskusijas eh, Pasaules tirniecības organizācijā arī notiek par šo jautājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt Indijas situāciju. Tas ir ļoti svarīgi arī cilvēktiesību jautājumā. Otra lieta. Es būtu apmierināts, ja būtu spēcīgāks formulējums par iekšējām problēmām. Ir tīpaši reliģisko ekstrēmismu par eh, minoritāšu tiesībām un arī par ģeneriskajiem medikamentiem. Arī nav pietiekami šis jautājums pieminēts ziņojumā. Vispārīgi esmu apmierināts ar uh, eh, ziņojumu, tas ir labs ziņojums, bet uh, vēlētos redzēt uh, šos aspektus kaut kādā veidā iekļaut ziņojumā. Paldies! Un, para concluir, le voy a dar la palabra a... Nu, Noslēgumā es došu vārdu ārējās, darb, ārējās darbības dienestam. Lūdzu, izteikties īsi. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētā. Gribētu vispirms eh, pateikt paldies eh, referentam Predes kungam un ēnu referentiem par šo ļoti vērtīgo ziņojumu. Mēs esam ļoti pateicīgi par to. Un eh, ļoti apmienoši, ka tas ir stratēģiskā domāšana, kas ir šīs, šī ziņojuma pamatā. Mēs ļoti šeit raugāmies, ka Eiropas Savienība varētu vairāk izpildīt savu potenciālu, un mēs vēlamies arī tādu strateģisku pārskatu arī par nākamo gadu. Un mēs gaidām, protams, arī rudens samitu, kas balstīja 2016. gada samitu, un arī par uh, rīcības programmu 2020, un vēlamies konsolidēt rīcības pamatoties uz rīcības programmu 2020 un uh, jau pieminēja vairākus dialogus uh, par uh, drošību, par kiberdrošību, cīņā pret terorismu. Vairāk no izaicinājumiem jau ir noteikti arī ziņojumā klimata pārmaiņas. Uh, arī tam pievērsīsim uzmanību, it īpaši šeit ir nedrošība par ASV nostāju jautājums par to, kāda mums ir partneri attiecības iespējamās visur pasaulē un uh, vislielāko demokrātiju kā Indija, piemēram. Mēs pilnībā piekritam, ka mums ir kopīgi izaicinājumi politikā. Mēs varam strādāt pie tiem ko, kopā arī kontakti tātad iedzīvotājiem uz iedzīvotājiem. Mēs arī Erasmus Plus turpinām. Un uh, šeit uh, ir palielinājies dalībnieku skaits Erasmus Plus pateicoties centieniem, ko ir eh, veikusi Eiropas Savienība. Un uh, vairākās jomās un tik virzīšanās uz priekšu. Mēs meklēsim arī cilvēktiesību dialogu ar Indiju, tieši runājot par uh, rudens samitu, kas notiks. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums turpinās arī šeit, ņemt vērā uh, mūsu pārdomas, un mēs priecāsimies arī par sniegtajām idejām. Paldies, Latvija Kundze. Balsojums notiks rīt, un balsojums plenārsēdē septembrī. Tagad mēs pārējām pie nākošā punkta, kas ir uzstāšanās par pētījumu enerģētiku vai reģionālo stabilitāti veidošu faktors vidusjūras austrumdaļā atgādinu, ka tas notiek aizslēgtām durvīm. Līdz ar to visas nepiedarošās personas lūdzu atstāt zāli.